Yeah. Dear colleagues, dārgie kolēģi, domāju, ka varam sākt sēdi. Arī ņemot vērā to, ka mūsu viesis Latvijas veselības ministrs ir jau mūsu vidū un arī viņa lidmašīna diez vai gaidīs lidostā. Un tātad sveicam Gunti Belēviču, Latvijas veselības ministru, kurš prezentēs mums Latvijas prezidentūras prioritātes nākamajam pusgadam. Paldies viņam par ierašanos un par iespēju uzklausīt tieši no viņa muts eh, Latvijas prioritātes. Dosim tūlīt vārdu ministra kungam ievadrunai. Godājumais priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti, cienījamā komisija, dāmas un kungi. Esmu ļoti pagodināts šodien jūs uzrunāt un iepazīstināt ar Latvijas prezidentūras programmu veselības jomā. Latvija Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gada 1. maijā, un šis pusgads ir pirmā mūsu valsts prezidentūra. Ar pilnu pārliecību varu teikt, Latvija Eiropas Savienības prezidējošās valsts godā ir atgādinājums par tām lielajām pārmaiņām, kas Latvijā ir notikušas. Tas ir arī pierādījums tam, ka Eiropā vairs nav sadalīta, un mums ir kopīga izpratne par sadarbību, nākotni un attīstību. Tajā pašā laikā prezidējošā valsts izvirzītos mērķus nevar sasniegt viena pati. Tas iespējams vien strādājot kopā ar kolēģiem visās dalību valstīs. Godājamie parlamenta deputāti, jūs vienmēr esat bijis progresa virzītājs spēks un jūsu viedoklis un atbalsts ir ļoti nozīmīgs gan veselības politikas veidošanā, gan visas Eiropas iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā. Vēlos izteikt lielu pateicību Itālijas kolēģiem, kuru aktīvi un mērtiecīgi veikto darbu nu esam pārņēmuši. Nav šaubu, mūs sagaida dažādi izaicinājumi, tāpēc ar patiesu atbildību turpināsim strādāt lai uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību un veselību un ar to saistīto drošību. Latvija savas prezidentūras laikā fokusēsies uz trīs jomām, kas ir cieši saistītas ar Eiropadomis izvirzītajām strateģiskajām prioritātēm. Veicināt konkurētspēju un izaugsmu Eiropas Savienībā, pilnībā izmantot digitālo potenciālu ekonomikā, atjaunot un nostiprināt Eiropas Savienības lomu globālajā arēnā. Vēlos uzsvērt, ka veselības jomas izvirzītie prioritārie darbi pilnībā saskan un papildina kopējās Latvijas prezidentūras prioritātes. Latvijas prezidentūras laikā plānojam pastiprināti pievērst uzmanību individu lomai, sākot ar uzsvaru uz veselīgu dzīvesveidu jau agrā bērnībā akcentējot individa paša lomu, iesaisti un atbildību savas veselības saglabāšanas procesā, un beidzot ar uz pacientu vērstu veselības aprūpi ārstniecības procesā. Viens no būtiskākajiem jautājumiem veselības nozarē Latvijas prezidentūras laikā būs medicīnas ierīču un in vitro medicīnas ierīču regulu pakotne. Latvijas prezidentūra apzinās, cik svarīgi šī tiesība akta pakotne ir gan Eiropas pacientu drošības uzlabošanā, gan Eiropas medicīnas ierīču tirgus konkurētspējas saglabāšanā. 1. decembra sanāksmē veselības ministri atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos atteikt, attiekties pret šo uzdevumu ar augstu prioritāti un sniegt nepieciešamo atbalstu padomis nostājas sagatavošanai. Un es varu tikai atbalstīt savus kolēģus, apliecinot, ka medicīnas ierīču pakotne ir augstas prioritātes fails Latvijas prezidentūrai, un mēs esam apņēmušies intensīvi strādāt ar mērķi sākt sarunas ar Eiropas parlamentu pirms savu pilnvaru termiņu beigām. Tomēr ir jāņem vērā, ka ir vēl daudz jautājumu, vienošanos par kuriem nepieciešams panākt vēl padomē, bet apliecinu, ka Latvijas prezidentūra turpinās informēt ziņotājus Glenis Vilmot un Pēter Līze par esošo situāciju. Tāpat mēs turpināsim Lietuvas uzsāktās un Grieķijas un Itālijas turpinātās diskusijas par jauno psihoaktīvo vielu regulu. Gribu atzīmēt, ka panākt vienošanos par šo failu padomē ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm. Mēs ļoti ceram uz dalību valstu atbalstu mūsu mērķu sasniegšanā. Lai sasniegtu Pasaules veselības organizācijas globālajā hronisko slimību rīcības plānā 2013. un 2020. gadam nostrausto mērķi, samazināt priekšlaicīgu mirstību par 25%, Viens no voluntārajiem mērķiem ir mazināt alkohola patēriņu globāli par 10%. Alkohola radītais kaitējums kopumā sabiedrībā ir gan medicīnisks, gan psiholoģisks, gan sociāls. Tas ir trešais nozīmīgākais faktors sliktai veselībai un priekšlaicīgai nāvei Eiropas Savienībā, kas ir saistīts ar cilvēku kapitāla kvalitātes zudumu. 2010. gadā lēstās sociālās izmaksas, kas saistītas ar alkohola kaitējošu lietošanu Eiropas Savienībā, bija 155 miljardi eiro. Lai arī kopumā patēriņš Eiropas Savienībā pēdējās desmitgades laikā nav pieaudzis, mēs joprojām esam reģions, kurā ir augstākais alkohola patēriņš pasaulē. Līdz ar to uzskatu, ka ir jāmeklē kopīgi risinājumi alkohola kaitējuma mazināšanai. Eiropas Savienības līmenī kulminācija attiecībā uz alkohola politiku tika sasniegta 2006. gadā līdz ar Eiropas komisijas izstrādāto Eiropas Savienības alkohola stratēģiju 2006. un 2012. gadam. Un lai arī alkohola politika Eiropas Savienības līmenī ir nacionālo valstu kompetence, pēdējos gados dažādos līmeņos vairāk kārt ir uzsvērta nepieciešamība pēc visaptverošas alkohola politikas Eiropas Savienības līmenī. Es plānoju aicināt veselības ministrus diskutēt kopā ar Eiropas komisiju un atbildēt uz skaidri uzdotiem jautājumiem par viņu nostāju attiecībā uz alkohola politiku, politiku Eiropas Savienībā nākotnē. Prezidentūras ietvaros Latvija vairāk kārt starptautiskos pasākumos tiks, Latvijā vairāk kārt starptautiskos pasākumos tiks pulcēti augsta līmeņa speciālisti. Tā piemēram, mēs turpināsim iek, iepriekšējo kolēģu aizsākto darbu attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, Jo piekritīsiet man, ka veselīgs dzīvesveids ir pamats mūsu valstu un sabiedrības ilgtspējai un labklājībai. Mūsu uzsvars uztura politikā ir bērnu un jauniešu izglītības iestādēs, jo tieši bērnībā iegūtā pirmā garša liek pamatus mūsu ēšanas paradumiem un uztura kultūrai turpmākajā dzīvē. Tāpat es plānoju rosināt ministru diskusiju par uztura politikas nākotni Eiropas Savienībā. Mēs visi labi zinām sāls kaitīgo ietekmi uz veselību, bet, kad runa ir par cukuru, transtaugskābēm un jo īpaši pārtikas piedevām, viedokļi sāk atšķirties un nereti tiek runāts tikai par ekonomiskiem labumiem vai zaudējumiem, bet tiek piemirsts par veselībai radītajiem neatgriezieniskajiem kaitējumiem ilgtermiņā. Diemžēl šobrīd Eiropas Savienībā ir izstrādē, izstrādāts atsevišķs ietvars tikai attiecībā uz sāls daudzuma un atsevišķu uzturvielu, tai skaitā piesātināto tauku, uh, samazināšanu uzturā. Kā jau tikko minēju, vēlos rosināt diskusijas starp veselības ministriem ar mērķi aicināt sākt strādāt pie šīm jomām, un beidzot apzināties, ka tieši sabiedrības veselība ir tā, kas nesīs vislielāko ieguldījumu ekonomikām. Cienījamie deputāti, savas prezidentūras laikā mēs plānojam strādāt ne tikai ar likumdošanas aktiem un veselīga dzīvesveida pamata principu iedzīvināšanu praksē. Mēs plānojam pievērsties arī jautājumiem, kas šodien iespējams liekas neaktuāli daļai no valstīm, bet var kļūt par ļoti aktuāliem pavisam nemanot un visdrīzākajā laikā, ja nekas netiks darīts. Es runāju par tuberkulozi un jo īpaši zāļu multirezistento tuberkulozi. Tuberkuloze joprojām ir nopietna sabiedrības veselības problēma Eiropas Savienības valstīs un tās kaimiņu valstīs pieaugot cilvēku pārrobežu kustībai, slimība, kas iepriekš tika uzskatīta par izskaustu lielākajā daļā Eiropas Savienības rietumu reģionā un likās paliks tikai izcilu rakstnieku traģiskās literatūras šedevros, ir atsākusi savus uzvaras gājienu, un neviena no valstīm, un neviens no mums nav pasargāts šīs infekcijas slimības, no šīs infekcijas slimības, jo tās izplatības veids droši soļo pāri visām robežām un barjerām, un neatkarīgi no dzīvesveida vai sociālās piedarības ir draudz katram no mums. 2012. gadā Eiropas reģionā ar tuberkulozi saslima 360 tūkstoši cilvēku un 40 tūkstoši nomira. Un no saslimušajiem 74 tūkstošiem saslima ar tuberkulozes zāļu multirezistento formu. Mēs plānojam diskutēt par pasākumiem, kas ir veicami visaugstākajā līmenī, pieaicinot ne tikai veselības ministrus, bet arī finanšu un labklājības, tai skaitā ministrus no austrum, austrum partnerības valstīm. Šīs problēmas apkarošanā ir jo īpaši svarīga starp sektorālā un starpvalstu sadarbība un solidaritāte. Mūsu mērķis ir paust apņēmību izskaust tuberkulozes kā sabiedrības veselības problēmu Eiropas Savienības, tās ekonomiskās zonas un austrumu partnerības valstīs. Nu jau par tradīciju ir kļuvis e-veselības nedēļas pasākums katra gada pirmajā pusē. Latvijas prezidentūra nebūs izņēmums. Šīs nedēļas ietveros mēs vēlamies akcentēt uz pacienta uz pacientu vērstu veselības aprūpi un pacientu iespēju palielināšanu, izmantojot gan jaunākās tehnoloģijas un to risinājumus, gan inovācijas E un M, tātad mobilās veselības jomā. E-veselības nedēļas vadmotīvs ir ikvienu rosināt domāt par veselību, ne tikai par, kā, par kaut ko atsevišķu un nošķirtu no viņa paša, bet saprast, kā pieejamos tehnoloģijas risinājumus izmantot savas veselības apzināšanā un sadarbībā ar ārstu. Ir jāsaprot, ka lielākā daļa mūsu saslimšanu ir paša cilvēka ietekmējums. Kamēr nebūs šādas izpratnes, mēs varam turpināt izgudrot jaunus inovatīvus risinājumus, bet apmierinoša rezultāta nebūs. Cilvēkiem ir jākļūst atbildīgiem pašiem par savu veselību. Vēlos piebilst, ka arī šoreiz plānojam pasākumu organizēt kā lielāko ikgadējo e-veselības pasākumu Eiropā. Vienu vietu pulcināsim gan Eiropas Savienības dalību valstu politikas veidotājus un īstenotājus, gan veselības nozares pārstāvjus, kā arī informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādātājus. Cienījamie deputāti, mūsu mērķi ir ambiciozi, ņemot vērā to, ka mums ir atvēlēts tikai pusgads. Bez visa iepriekš pieminētā mēs plānojam arī dažādos fórumos diskutēt par tādām tēmām kā uz pacientu vērsta veselības aprūpe, vēža profilakse un tā agrīnā diagnostika, uz pierādījumiem balstīta māsu aprūpe un aprūpes kvalitāte, kā arī atbildīgi turpināsim Lietuvas prezidentūras laikā uzsāktos un Grieķijas un Itālijas prezidentūra laikā turpinātos darbus Eiropas semestra ietvaros. Noslēgumā vēlos uzsvērt, lai arī veselības aprūpas jautājumi galvenokārt ir dalību valstu kompetence un atbildība, mūsu visu pasāk pienākums un izaicinājums ir kopīgi stiprināt un harmonizēt to. Mūsu visu kopīgais mērķis ir pēc iespējas veselīgāk un kvalitatīvāk nodzīvots mūžs Laikā, kad Eiropas iedzīvotāji no mums gaida pārliecinošu un drosmīgu pieeju Eiropas veselības jomas uzlabošanai, ir jāpieņem drosmīgi, pārdomāti un sociāli atbildīgi lēmumi. Tāpēc es aicinu uz konstruktīvu sadarbību, lai kopīgiem spēkiem Eiropas Savienības veselības politiku veidotu efektīvu ilgtermiņā. Godājumie parlamenta deputāti, godājumā komisija, pateicos jums visiem par uzmanību. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo iespēju informēt jūs par Latvijas prezidentūras prioritātēm veselības jomā un, protams, ar prieku centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Paldies! Un tagad sāksim pirmo jautājumu kārtu. Pirmie uzdos jautājums politisko grupu koordinātori un no viņiem pirmais Pēters Līze, EPP pārstāvs. Paldies priekšsēd, paldies padoms priekšsēžu kungam par prezentāciju. Es priecājos, ka mēs tagad esam tik tālu nodzīvojuši, ka arī Baltijas valstis, kurām bija e, grūti atbrīvoties no PSRS, tagad ir pārņēmušas padomas prezidentūru. Par to varam ļoti priecāties, jo tā tam Eiropā īstenībā vajadzēja būt jau vienmēr. Es priecājos, ka jūs arī medicīnas produktu tēmu kā savu prioritāti tas izraudzījušies un grib jūs lūgt vēl ambiciozāk ķerties tam klāt. Ja jūs minējāt, ka ir tagad jāsāk sarunas, tad varbūt šeit vajadzētu būt vēl ambiciozākiem. Mēķim vajadzētu būt šīs sarunas ne tikai uzsākt, bet arī pabeigt. Tas būs liels darbs, apzinos to, bet mums jau Eiropas komisijas priešlikums jau vairāk kā divus gadus ir uz galda. Un kad jūs prezentūra būs savu darbu beigusi, tad būs gandrīz jau trīs gadi pagājuši. Un pieņemsim, šī gada jūnijā būtu tikpat liels skandāls kā PIP skandāls, un tad eh, īstenībā mēs visi būsim arī atbildīgi par to. Nevarēsim atrunāties ar to, ka tas ir tik sarežģīts tehnisks jautājums. Dalībvalstīs ir ierēģi ar ļoti labām algām, kas visu dienu nedara neko citu, kā tikai strādāt ar medicīnas produktiem, lai viņi kopā ar jums izstrādā konkrēts priekšlikums, nevis atrunājas ar to, ka tas ir pārāk sarežģīti. Es to vairs nevaru noklausīties Mēs jau vairāk kā gadu esam savu pozīciju noformulējuši, varbūt tā nav ideāla, bet mums taču ir jārod kaut kāds risinājums. Un to es saku arī rūpniecības pārstāvjiem, kad nāks nākamais skandāls, tad mums būs daudz stingrāks noteikums jāpieņem. Mana uh, valdība ir uh, vienmēr iestājusies pret pārāk lielu valsts regulējumu, bet, uh, ja būs nākamais skandāls, tad mums uh, bez tā neiztikt. Tādēļ aicinu eh, jūs būt šajā jomā vēl ambiciozākiem. Un attiecībā uz in vitro diagnostiku šeit ir ļoti svarīgi informētā piekrišana. Mums ir attiecīgi uh, juridiski atzinumi, vai jūs, uh, kā padomas priekšsēdis, šo uh, parlamentu prasību atbalstīsiet. Tātad, ka ir jābūt informētāji piekrišanai. Šeit gadījumos. Paldies, un tā sociālistu un demokrātu vārdā Grotas kungs. Paldies, ministra kungs, par prezentāciju. Jūs prioritāšu skaidro izklāstu. E, jum, jūsu rīcībā būs tikai seši mēneši. Petrs Līs pieminēja medicīnas produkts, un Glenis Vilmot un Petrs Līs ir referenti šajā jautājumā, viņi gatavo ziņojumu. Un arī mēs e, šo jautājumu uzskatām par ļoti prioritāru. Un šeit ir jābūt vēl ambiciozākiem, lai mums beidzot būtu rezultāti, jo tas ir skandāls, ka šis svarīgais jautājums tik ilgi ticis jau novilcināts. Vai nav tā, ka atkal jānotiek skandālam, lai beidzot kaut kas iekustētos? Mēs to nepieļausim. Ja izcelsies jauns skandāls, mēs skaidri teiksim, sauksim vainīgos vārdā, proti tā ir padoma. Un rūpniecības pārstāju lobēšanas mēģinājumi bija arī diezgan nepatīkami. E, tas ir līdzīgi jau, kā mēs to piedzīvām attiecībā uz tabaks izstrādājumu direktīvu. Vēl viena tēma, pa ko grib runāt, hroniskās slimības. Sen jau gaidām komisijas ierosinājumu šajā jomā. Eiropas saimnībā ir ļoti daudz cilvēku ar hroniskām saslimšanām, un šeit mums ir vajadzīga saskanīga stratēģija. Sen vajadzīga. Tādēļ priecājos, ka jūs gribat šim jautājumam ķerties klāt. Tuberkuloze ir viens uzsvars. Jūs dalībvalstī ir savu pieredzi cīņā ar tuberkulozi. Mēs šeit vidas un veselības komitejā esam sarīgojuši ļoti labu uzklausīšanu Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem e, pēc e, ņemot vērā to, ka tuberkuloze plešas plašumā e, ekonomiskās krīzes rezultātā uh, Tad ļoti priecājos, ka šim jautājumam grasties pievērsties, un arī šeit gribu jūs mudināt. Centieties panākt konkrēts rezultāts, jo uh, pilnīgi iespējams, ka arī lielās dalībvalsts no jums šeit var kaut ko mācīties. Vēlu jums personīgi, mums bija iespēja nedaudz pārnāties, bija ļoti patīkams saruna. Uh, vēl jums un jūsu prezidentūrai eh, panākumus, to teicu šodien ar jūs eh, vidas ministram pārasti, eh, tieši mazo valstu prezidentūras ir tās, kas visvairāk pavirza Eiropas priekš, tādēļ vēl jums vēlreiz panākums nākamo sešu mēnešu darbā. Paldies! Tagad ECR grupas vārdā piekas kungs. Paldies, priekšēn! Eh, paldies, ministra kungs, eh, par ierašanos mūsu komitejā. Daudz jautājumu tika pieminēti kā medicīnas iekārtas in vitro procedūrām. Bet jūs arī pieskarāties ļoti strīdīgam jautājumam, proti alkohola patēriņa jautājumam. Es saprotu, ka alkohola patēriņa samazināšana par 10% tas ir ļoti ambiciozs mērķis, ļoti tāliošs mērķis. Mums ir līdzīgas idejas attiecībā uz tabaks patēriņu, bet, ja jūs runājat par alkohola patēriņu, nu tad te ir jāņem vērā arī vēstures un kultūras fonds, šie aspekti. Es labprāt dzirdētu vairāk par jūsu priekšstatiem šajā ziņā, jo ekonomiskie eh, ietekmi noteikti būtu lieli, ja šeit eh, tik sāktas ļoti aktīvs darbs. Vai mēs runājam vairāk par alkohola pieejamību tirdzniecībā, mazumtirdzniecībā vai arī uh, pat cenu uh, palielināšanu vai ierobežojumiem alkohola izstrādājumu reklāmai nu, attiecībā uz tabaku tika izvēlēta tieši šāda metoda, galvenokārt tātad samazinot vai ierobežojot e, tabaks izstrādājumu reklāmu. Protams, arī preventīvi pasākumi varētu dot rezultātu. Un visbeidzot, gribētu jums novēlēt panākumus, būšu ļoti pateicīgs, ja šo ideju. Par alkoholu uh, patēriņu Eiropas Savienībā jūs varētu tiešām veiksmīgi virzīt. Tagad liberāļu vārdā Farijas kungs. Paldies, priekšsēd. Vispirms es gribētu ministra kungam pateikties par ierašanos mūsu komitejā un pievienoties tiem kolēģiem, kas viņam novēlēja panākums darbā. Jā, jūs prezentējāt ļoti ambiciozu darbu programmu. Jums ir daudz cienījami ieceru. Jūs pieminējāt Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes veselības jomā. Un jūs jau arī teicāt, ka seši mēneši tas nav ilgs laiks. Bet vēlos norādīt uz vienu Uh, likumprojektu, kur es esmu referents. Tātad atbildīgais. Tā ir direktīva par uh, cilvēku medicīnas medikamentu cenu noteikšanu. Direktīvas mērķis ir atvieglot piekļuvi jauniem, jaunajām zālēm, arī ģeneriskām tā, tā saucamām, un e, šeit ir birokrātijas, kas e, barjeras jāmazina, lai cilvēki varētu ātrāk šim zālēm piekļūt. Ministri kungs, vai padoms prezidentūrai nebūtu arī jāuzņems iniciatīva atbalstot šo ierosinājumu? Vai jums tas nešķiet svarīgs mūsu pilsoņiem un arī mūsu uzņēmumiem? Visbeidzot, ministri kungs grib jums atgādināt, ka Eiropas parlaments jau ir pirmajā lasījumā apstiprinājis nostāju šajā sasaukumā. Referents un referenti ir par to vienojušies, tātad tas, pa ko es nu pat pieminēju. Kāds būs jūsu komentārs par to, ministra kungs? Paldies. Un tagad goe vārdā Katarina Konečna. Paldies, eh, ministra kungs. Nāksies man atkārtoties, eh, atkārtot šo to no iepriekšējā runātāja teiktā, bet tas jums varbūt palīdzēs saprast, cik konkrētais jautājums ir svarīgs. Runa ir par in vitro medicīnas iekārtām un citām medicīnas iekārtām. Paraugoties uz komisijas darba programmu, Es biju vīlusies, eh, klausoties jūsu vārdos, eh, es varētu priecāties, ka padomu grasā šo jautājumu turpināt virzīt, tas dod pamats cerībām. Eh, varbūt tiešām darbu pie šīs paketes varētu jūsu prezidentūras vadībā pabeigt, bet komisija pavisam cits viedoklis šajā jautājumā. Vai jūs tiešām domājat, ka jūs spēsiet komisiju, tā sakot, pārbalsot šajā jautājumā, lai šī likuma E, norma varētu tikt pieņemta, un ja varētu, tad kad? Mēs ļoti gaidam šo e, likumdošanu. Ir bijuši skandāli, ir arī jau daudz darbs ieguldīts un ir panākts konsens. Tātad atrunāties ar to, ka, nu, redzēsim, kas no tā sanāks, tas būtu nepietiekoši ambiciozi. Mans otrs jautājums. Par e, zāļu cenām ļoti daudzi, eh, daudz zāles eh, nav pieejamas eh, dažās dalībvalstīs cilvēkiem tieši to pārlieko cenu dēļ. Un es tomēr domāju, ka ir jānodrošina visiem pilsoņiem vienlīdzīgi piekļuvu visām zālēm, kas tirgū ir pieejams. Mans jautājums, vai jūs uzsāksiet debats par to. Nevar būt tā, ka eh, cilvēkiem nav pieejams tās zāles, kas viņiem nepieciešams. Paldies. Tagad zaļo vārdā Alkenes kundzei vārds. Paldies priekšsēd. Un šeit sēž eh, eh, sirsnīgs veicu Latvijas prezidentūru. Atgriezīšos pie kaut kā, par ko jau tika šo pēcpusdienu rudāts medicīnas iekārtu paketu un in vitro diagnostikas iekārtu likumdošanu. Bet te ir viens svarīgs aspekts, tad tas ir jāpieņem šī paketa, bet svarīgs aspekts ir tāds. Mēs apstiprinājam šo uh, caurskatāmības prasību vienu gadu pēc produktu apstiprināšanas, bet ir bijis diezgan brutāls uzbrukums uz to. Medicīnas iekārta ražotāji vēršies pret to, un mēs redzam tagad tētības sarunās, ka viens liels eh, lauksaimnieks ASV cenšas to visu apgāst, izgāst. Laikam mums nāksies rēķināties ar to, ka līdzīgi mēģinājumi varētu būt arī šajā gadījumā. Tāpēc caurskatāmība ļoti svarīga attiecībā uz medicīnas iekārtām jo tās ļoti būtiski iekļauja, iejaucās cilvēku veselībā, burtiski tiek ievadīts viņa ķermenī. E, te jābūt ļoti piesardzīgiem un cilvēkiem jāvar uzticēties šai sistēmai, bet tas ir iespējams tikai tad, ja ir caurspīdīgums Un tas ir daudz svarīgāk nekā medicīnas iekārtas ražotāji interesi šajā sakarā. Jā, viņi, protams, darbojas ar savu lobby ļoti aktīvi, un pirmajā kārtā viņam izdevās uh, veselības un uzņēmē darbības ģenerāla direktorātos panākt savu, bet tikai parlamentu lielo pūliņu dēļ mums izdevās Junkeru pārliecināt, ka šī ļoti nelāga ideja, un uh, Eh, tagad šis jaunas tika atgriezts uh, Digi Sanko veselības ģenerāla direktorātam, ka viņam vēlreiz pie tā jāķerās. Un tad ir jautājums, kas jau daudzās valstīs rada problēmas, tie skaitā Dānijā. Apmēram 80% cūku uh, ganāmpulki ir uh, uh, rezistents pret antibiotikām šis jautājums ir jārisina. Tas apdraud arī cilvēku veselību pretējā gadījumā. Rūpnieciskā cūkaudzēšana rada problēmas cilvēku veselībai. Latvijas prezidentūra, mēs no jums gaidam aktīvu rīcību arī šajā jautājumā. Paldies. Un tagad e FDD vārdā Pedičīnī. Kungs, Jā, es varu tikai atbalstīt to, kas tikko tika teikts, varu to turpināt. Tas piedara arī pie manas kompetences jomas, proti iniciatīvas ziņojums arī man ir saistošs, un decembrī Obamas administrācija paziņoja, ka vēlas uzsākt stratēģiju, lai cīnītos pret antibiotiku rezistenci. Šeit arī ir paredzēts izveidot ekspertu grupu, kas līdz šī gada 15. februārim sagatavos piecu gadu darbības plānu, lai cīnītos šajā jomā. Kā jau teicu, esmu ziņotājs šim iniciatīvas ziņojumam, un man ir zināms, es eh, strādāju pie šī ziņojuma, Tā tad eh, vai ir paredzēts eh, uzsākt kādus konkrētus pasākumus, jo ir paredzēts, ka 2015. gadā būs ļoti daudz nāvis gadījumu un ir aplēsts, ka rezistence visā pasaulē katru gadu kopš 2015. gada nogalinās vairāk kā 10 eh, miljonus cilvēkus. Turklāt ļoti daudzi cilvēki, apmēram 700 eh, tūkstoši cilvēki, katru gadu mirst no medicīnas, medicīnas, kas tiek paredzēta, lai apkarotu malāriju. Mums tiešām vajadzētu koncentrēties uz pētniecību, lai mums būtu pamatoti un eh, labi medikamenti, nevis katru gadu tūkstošiem cilvēku mirst no šo, šīm zālēm. Uh, kas ir paredzēts, lai cīnītos pret slimībām. Un tas, protams, ir radīts arī ar lielām izmaksām. Vai Latvijas prezidentūra arī vēlas pieprasīt komisijai, lai Eiropas līmenī tiktu uzsākti pasākumi, lai cīnīties pret rezistenci pret antibiotikām? Un es arī vēlos pievienoties visiem tiem, kas novēlē visu to labāko Latvijas prezidentūrai. Paldies, un tagad es došu vārdu mūsu ministram, lai viņš varētu sniegt atbildes. Cienie de, cienījamie deputāti, vispirms sirsnīgs paldies par uh, jautājumiem. Kā jau es minēju, mūsu uh, lielākā prioritāte, prioritāte uh, leģislatīvajā, tātad ar uh, likumu došanu saistītajā uh, jomā būs uh, darbs pie divām regulām, tātad pie medicīnas uh, ierīcēm un in vitro medicīnas ierīcēm. Uh, Un es gribu teikt, ka es atzīstu, ka kritika šajā jomā par lēno darba tempu un par lēno virzību uz priekšu, viņa ir pamatota. Un uh, mēs saprotam, ka līdz šim šīs ierīces, medicīnas ierīces un in vitro medicīnas ierīces, ka visi šie jautājumi tika reģis, uh, regulēti Eiropas Savienībā ar direktīvas palīdzību. Uh, Un uh, šobrīd uh, un direktīvas bija jāiestrādā un nacionālās valstis iestrādāja savos likumdošanas aktos, uh, katra nedaudz savādāk, bet šobrīd notiek darbs pie tā, lai šos jautājumus paceltu būtiski augstākā līmenī, tātad Eiropas Savienības regulas līmenī. Un uh, ir skaidrs, ka dalību valstīm šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo e, regula nebūs jāpārceļ savā likumdošanā, regula darbosies kā likumdošanas akts visas Eiropas Savienības uh, teritorijā. Šis ir tas izskaidrojums, kāpēc uh, ar šo uzdevumu vēl galā nav tikušas visas tās valstis, kurām bija prezidentūra uh, pirms uh, Latvijas prezidentūras, un mēs ar to lietu, mēs pret šo attiecamies ar, ar, ar, ar ļoti lielu izpratni. Un, eso, mēs saprotam, ka Nu, cik tālu ir, ir uh, darbs pie šī faila uh, pavirzīts. Mēs saprotam, uh, ka padomēji nav pozīcijas vēl par medicīnas ierīcēm un uh, par vitro medicīnas ierīču regulām. Un mūsu pirmā ambīcija būs, uh, lai uh, šāda pozīcija rastos. Un uh, tas uh, mums uh, plāni ir uh, tiešām ambiciozi. Mēs uh, gribētu pabeigt darbu uh, pie šīs regulas, mēs gribētu, lai darbs būtu izdarīts, bet mēs, var, mēs arī apzināmies, ka uh, tas mums var arī neizdoties, bet mūsu uh, pieeja darbā ar, šo, uh, ar šiem failiem būs uh, tāda, ko vienā vārdā es varētu pateikt, ka šī pieeja būs godīga. Mēs uh, apzināmies, ka ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. Uh, mēs uh, esam ķērušies pie darba uh, laicīgi. Uh, un, uh, ne tikai tas, kad uh, es uh, vakardien tikos ar, ar, ar uh, jūsu komisijas uh, ziņotājiem, uh, svarīgi ir tas, ka uh, mūsu cilvēki, kas strādā pie šī faila, Viņi uh, pirmām kārtām ir ļoti kompetenti un viņi rīkos darbu darba uh, grupās uh, divas reizes mēnesī. Mēs gatavosimies uz katru darba grupas sanāksmi. Mēs laicīgi vismaz nedēļu iepriekš izsūtīsim uh, uh, tātad dokumentālu izpratni par to, uh, kāda ir esošā situācija un ko mēs gribam panākt, ļaujot tātad uh, uh, dalību valstu ekspertiem darba grupās sagatavoties, nolūkā virzīties uz priekšu un tiešām nonākt līdz to jautājumu sarakstam, par kuriem tiešām ir nepieciešams panākt kompromisu. Mēs šo kompromisu meklēsim, mēs uh, laicīgi arī informēsim uh, Eiropas parlamentu regulāri par uh, patieso lietu stāvokli, uh, nolūkā uh, sagatavoties tam, ka gadījumā, ja mēs tiekam tik tālu, ka varam šo darbu pabeigt, lai arī uh, parlaments ir attiecīgi sagatavojies. Un uh, mēs ļoti apzināmies, ka progress padomē izskatot medicīnas ierīšu, tāpat arī in vitro diagnostikas medicīnas ierīšu fairu, ir ļoti būtisks pacientu drošībai Eiropas Savienībā. No otras puses, tas ir arī ļoti būtisks inovācijām un konkurētspējai šajā sektorā. Un, un, kā jau es sacīju, tā ir mūsu prioritāte, tā ir mūsu galvenā prioritāte leģislatīvajā jomā. Un, uh, Mums ir plāns, mēs tādu esam sastādījuši, un, kā jau es minēju, mēs uzturam proaktīvu dialogu, dialogu ar dalību valstīm. Un, un uh, ir skaidrs, ka ir darbībai mūsu jābūt vairāk vērstai uz iznākumu. Un uh, es ceru, ka uh, mums izdosies panākt iesaistīto pušu elastību un sadarbību visos pārstāvniecības līmeņos. Un, uh, un, protams, ja mums izdosies saulēcīgā laikā laika termiņā panākt vienošanos padomē. Mēs esam gatavi nekavējoties uzsākt sarunas ar, ar, ar, ar parlamentu. Uh, nākošais jautājums bija par, uh, es ceru, ka man izdevās atbildēt uh, par, par, par uh, medicīnas ierīcēm, uh, vismaz tajā ziņā, ka tā ir lielākā mūsu prioritāte un, un mēs arī apzināmies šī, šī, šī darba ļoti, ļoti lielo nozīmīgumu priekš uh, Eiropas Savienības. Tātad par uh, tuberkulozi tātad, uh, un, un, un, un multirezistento uh, tuberkulozi. Uh, tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Tā ir viena no mūsu Eiropas Savienības prioritātēm. Uh, mums būs, uh, lai aktualizētu šo jautājumu, Latvija savas prezidentūras laikā plānot organizēt uh, pirmo austrumu partnerības ministru konferenci par tuberkulozes, īpaši multirezistentās tuberkulozes jautājumiem. Un uh, mēs konferences laikā uh, vērsīsim īpašu uzmanību uz tuberkulozes apkarošanas pasākumu efektivitāti un ilgspēju un aktualizēsim jautājumus, šo jautājumu veselība visās politikās ziņā, norādot uz tuberkulozi kā uz multisektorālu risinājumu jautājumu. Ņemot vērā sociālās vidas, nabadzības, sociālā riska grupas, darba nespējas un, un, un tam līdzīgi ietekmi. Mēs uh, vēlamies vērst un arī vērsīsim Eiropas Savienības dalību valstu, kaimiņu valstu un starptautisko organizāciju uzmanību uh, uz tuberkulozes, īpaši multirezistentās tuberkulozes, pārrobežu izplatīšanās riskiem, kas pieaug brīvē, pieaugot brīvē cilvēku migrācijai, pieaug katru gadu. Uh, Eiropas Savienībā uh, šī ir problēma ne tikai trijās Baltijas valstīs, Bulgārijā un Rumānijā. Uh, šī kļūst par arvien lielāku problēmu arī uh, lielajās un bagātajās Eiropas Savienības valstīs - Vācijā, Anglijā, Francijā, tieši ņemot vērā uh, cilvēku un tātad arī pacientu brīvo kustību. Un uh, arī uh, šajās valstīs tuberkuloze izplatās Eiropas Savienības pilsētās, un uh, tuberkulozes saslimstības rādītāji vairāk kārtīgi pārsniedz vidējo saslimstību uh, šajās valstīs, piemēram, Londonā, Parīzē, Briselē, Romā. Un, lai izdiskutētu minētos jautājumus, mēs esam plānojuši uz šo konferenci aicināt ne tikai veselības, bet arī sociālās jomas un finanšu ministrus. Un mēs ļoti uh, vēlamies, lai mūsu iniciatīvai būtu arī turpinājums. Tādēļ konferences laikā mēs plānojam dalību valstīm pie, uh, pieņemt Rīgas uh, deklarāciju, kurā būtu izteikta apņemšanās stiprināt starpvaldību un starpsektoru sadarbību tuberkulozes izplatīšanas ierobežošanai Eiropas reģionā. Mēs ceram, ka arī nākamās prezidentūras Eiropas parlamentā, piemēram, Slovākija, turpinās šo pieredzi. Austrumu partnerības ministru konference Eh, tuberkulo, par tuberkulozi organizēšanā. Un eh, tātad par eh, multirezistento, tātad par antibakteriālo vai antimikrobo rezistenci. Tātad šī ir tiešām pieauguša problēma mēs esam visi satraukti par tiem gadījumiem, kad uh, zemnieki, lauksaimnieki, kas nodarbojas ar cūkopību, saslimst ar uh, rezistentām, uh, ar slimībām, kuras izraisa rezistentas uh, uh, baktērijas. Mēs esam ļoti satraukti par to, ka pirmo reizi uh, Ziemeļvācijā uh, gruntsūdeņos, tātad dzeramajā ūdenī, ir pierādītas rezistentas uh, baktērijas, Un mēs uh, saprotam, ka šā, šī, šā, šī būs augoša problēma. Un uh, attiecībā uh, par to, kādi varētu būt uh, Latvijas prezidentūras laikā veiktie konkrētie pasākumi, es vēlos pateikt sekojošo. Tātad ar uh, multirezidenci mēs strādājam, ar, ar, ar uh, kā jau es minēju, mēs. Uh, rīkosim uh, tātad tuberkulozes un, un, un, un uh, rezistentās tuberkulozes zāļu rezistentās konferenci, jo mēs šis būs mūsu, mūsu pienesums. Mēs nevaram, diemžēl, sešu mēnešu laikā izrunāt par visu antimikrobo rezistenci. Mēs uh, diskutējam par pētniecību tuberkulozes konferencē un, uh, un protams, uh, sadarbojamies un sadarbosimies ar komisiju attiecībā uz uh, doktoru Līzes pieminēto informēto uh, piekrišanu, uh, tas vēl skartā tad uh, šīs regulas, uh, tātad medicīnas ierīšu un, un, un uh, ierīšu regulas. Uh, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs apzināmies, ka uh, uh, šis jautājums nav vienkāršs. Viņš ir saistīts arī ar valstu vēsturiskajām, kulturālajām atšķirībām. Tajā pašā laikā šis, šim jautājumam ir jāatrod risinājums. Testi, DNS testi un, un, un šīs analīzes viņa, viņām ir jābūt precīzām un cilvēkiem ir jābūt informētiem. Ir, uh, Un, un, un, un jāsaprot, ko darīt tādos gadījumos, kad cilvēkam šo analīžu rezultātā uh, pasaka, kad uh, viņam uh, iesās, iestāsies neārstējama slimība, tāda, pret kuru nevēl, nevar veikt nekādu prevenciju. Un, un, un, cilvēks, cilvēkam jādzīvo šīs slimības gaidās, un pavisam slikti ir, ja šāda diagnoze ir, ir, ir, ir, ir uzstādīta neprecīzi, tāpēc, ka vēl aizvien uh, Uh, apritē ir tādi uh, testi, kas dod uh, tātad pilnīgi pretēju, uh, pretēju rezultātu uh, patiesībā uh, esošajai diagnozē. Par alkoholu. Uh, tā ir milzīga problēma. Uh, tātad uh, mēs par to diskutēsim uh, Latvijas prezidentūras laikā neformālajā ministru sanāksmē. Uh, Eiropas Savienībā šobrīd nav alkohola politikas, viņa bija terminēta, viņa ir beigusies. Šobrīd spēkā ir Pasaules veselības organizācijas globālā alkohola kaitējuma mazināšanas stratēģija, kurā iekļauta politikas īstenošanas desmit rīcības virzieni. Ir izveidots arī Eiropas reģiona rīcības plāns, Eiropas Savienības līmenī šobrīd ir rīcības plāns 2014. un 2016. gadam alkohola kaitīgas lietošanas mazināšanai jauniešu populācijā. Uh, un, un, uh, es esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai uh, jauna alkohola politika ir nepieciešama, nevis nolūkā aizliegt uh, alkoholu un ievies sauso likumu, bet nolūkā uh, Uh, mazināt uh, pārmērīgu alkoholu lietošanu. Un, uh, tātad mēs plānojam uzrunāt Eiropas Savienības veselības ministrus Rīgā nolūkā saprast viņu pozīciju, nacionālo valstu pozīciju eh, šajā delikātajā jautājumā. Un mēs šo eh, iniciatīvu uzsāksim. Eh, mums ir arī Eiropas kom veselības komisāra Andriukaiša atbalsts šajā jautājumā. Un es ļoti augstu novērtēju to, ka Luksemburga kā nākošā prezidējošā valsts alkoholu uh, ir iekļāvusi savas prezidentūras prioritāšu, prioritāšu sarakstā. Attiecībā par transparenci, par šo direktīvu, es piekrītu jautātājiem, ir tiešām tā, ka zāļu dārdzības dēļ un, un, un, un inovatīvās zāles, kā mēs redzam, iet šo ceļu, jaunas inovatīvas zāles rodas, viņas uh, paliek arvien dārgākas, un diemžēl uh, viņas nav pieejamas uh, visiem sabiedrības locekļiem, un uh, lai, uh, lai šo lielāku pieejamību nodrošinātu, ir nepieciešams, manuprāt, regulējums Eiropas Savienības līmenī. Uh, tas uh, ir. Uh, Uh, tas ir skaidrs, Neviena no dalību valstīm arī to, manuprāt, nenoliedz, ka to vajadzētu pārskatīt, bet šobrīd mēs zinām, ka tas fails ir zināmā mērā nolikts uz ledus. Un, tāpēc, ka faktiski komisijas priekšlikums neapmierināja dalību valstis, bet, kā jau es minēju, tā tad dalību valstis, katra dalību valsts atsevišķi saprot, ka, ka, ka esošo regulējumu vajadzētu pārskatīt. Mēs uh, savā prezidentūrā plānojam diskutēt ar dalību valstīm, lai noskaidrotu, kas šobrīd būtu vislabākais tālākais solis, jo ņemot vērā iepriekš padomjas pausto noraidošo attieksmi pret Eiropas komisijas priekšlikumu, šis priekšlikums šobrīd ir, uh, kā jau es minēju, tātad nolikts uz ledus, viņš ir komisijas atsaucamo likumdošanas uh, aktu sarakstā. Uh, tāpēc uh, mēs runāsim par to. Problēmas aktualitāte tāpēc nav zudusi un, un, un esošā sistēma tiešām neatbilst uh, uh mūsdienām un nerisina problēmas ar jauno inovatīvo zāļu, zāļu ienākšanu tirgu. Un, un, un tāpēc mums, uh, mūsu prezidentūras laikā mēs centīsimies panākt izpratni, ko uh, padome uh, uzskata par nepieciešamu, uh, lai virzītos uz priekšu, kas konkrēti būtu jādara. Thank you very much for. Liels. Liels paldies par jūsu atbildēm. Un tagad mēs uzreiz sāksim mūsu otro sarunu kārtu. Lūdzu, izteikšos kolēģi, lūdzu, kolēģiem izteikties īsi, lai mēs varētu paspēt noslēgt šo sēdi pusē piecos. Grostets kundze, lūdzu. Paldies, paldies, ministra kungs. Jūs izvirzījāt ļoti ambiciozu programmu. Esmu šeit veselības aizsardzības prioritātes ir ļoti nozīmīgas un jāpierāda arī Eiropas Savienībai un komisijai, ka ir nozīmīgi pīlāri un tas ir saistīts ar Eiropas ekonomiku. Jūs jau pieteicāt, ka ārkārtīgi interesanti uh, pasākumi tiks veikti eh, veselības aizsardzība, e-veselība mm, šajā jomā. Mm, tas, kas jātīsta vēl, ir ļoti daudz dažādi izaicinājumi. Es biju eh, referente eh, jautājumā par veselības aizsardzību pārobežu kontekstā, un dažas dalību valstis kavējās šos jautājumus risināt. Tātad ir daudz jāstrādā. Jūs runājat par tuberkulozi un multirezistenci. Jā, jums ir taisnība attīstīt attīstoties nabadzībai, ir arī veselības, tāpat arī poliomielīts un maseliņas ir šīs slimības, kas jāapkaro. Ir uh, aktīvs darbs jāveic, jūs runājat arī par antibiotiku uh, rezistenci. Un esiet droši, ka mēs jūs atbalstīsim visos šajos jautājumos. Tāpat ir absolūti nepieciešama veikt profilaktiskos pasākums un veikt vakcinēšanas, respektīvi potēšanas pasākums. Un runājot arī par retajām slimībām, 22. februārī būs konference šim jautājumam eh, veltība. Šīs, šī starptautiskā konference par retajām slimībām ir ļoti nozīmīga. Tā skar tikai dažus uh, pacientus, bet ir daudz šādu reto slimību. Kādi ir rezultāti, kas ir sasniegti? Pateicoties uh, uh, medikamentiem, uh, patentētiem un a, arī citiem. Ir jāmeklē jaunas terapijas iespējas, un kā jau tika 2009. gadā padomē par to runāts, gribu uzdot divus jautājumus. Nu, sākumā rakstveida deklarācija par šiem jautājumiem to izstrādāšu un ceru, ka man kolēģi mani atbildīs, bet ministra kungs jautāšu, kā Latvijas prezidentūra varēs spēcīgu uh, impulsu un spēcīgu uh, atbildi dot tiem pacientiem, kas uh, aptuveni piecus gadus gaida, uh, kamēr viņu slimība, kas ir reta vai ļoti reta, tiek uh, diagnosticēta. Un otrs, kā jūs varēsiet veicināt pārobežu veselības aprops direktūru, veidojot uh, references centru uh, tīklu reto slimību ārstēšanai dalību valstīs, jo šajā jomā ir liela kavēšanās. Paldies! Have... Dargie kolēģi, mums tiešām ir jāizsakās daudz īsāk, jo mēs nevaram šādā veidā turpināt. Tildens kundze, jā, es ievērošu šo laika ierobežu un Dilmans kundze, un Liels paldies, ministra kungs, par ierašanos pie mums šodien. Mēs daudz runājam par medicīniskajām iekārtām, un man kā ziņotāji ir jāgriež pie šī jautājuma. Zina, ka, man, ka jūs tam pievēršat lielu uzmanību, un paldies kolēģiem par šī jautājuma celšanu, jo tas ir ļoti būtisks parlamentam. Mums ir pēc iespējas ātrāk jāsagatavo šis regulējums, un arī vakardien mēs par to runājam, jo to nav vienkārši kaut kāda problēma. Drīzumā noteikti būs atkal jauns uh, skandāls, un es domāju, ka daudzi cilvēki redzēja Nīderlandes uh, raidījumu, kur cilvēki kad uh, saslimā dzerot apelsīnu sulas, un tas vienkārši ir šausminoši, un tas parāda tikai kārtējo reizi, cik ļoti mums nepieciešams regulējums šajā ziņā. Mums ir nepieciešamas īpašas iestādes ar uh, pareizu kvalifikāciju, lai mums būtu šādas attiecīgas iekārtas. Mums ir ļoti nepieciešama spēcīga tirgus kontrole, tāpat arī ir būtiski finanšu jautājumu attiecībām šiem medicīniem. Vēl viena lieta, jūs pieminējāt alkohola politiku. Pēdējā politika kā stratēģija beidzās 12. gadā, un mēs vēl joprojām šajā gaidā, gadā gaidām, kad komisija piedāvās ko jaunu. Šī patēriņš tiešām izraisa daudz nāvis Eiropā, mums ir nepieciešama jauna stratēģija. Es gribētu dzirdēt, ko jūs domājat par minimālo cenu noteikšanu šajā ziņā. Paldies! Paldies no ECR Gedlings kundze. Liels paldies! Girlings kundze komisija ir apstiprinājusi, ka pēc, jā, pēc lielām uh, pūliņiem ir apstiprinājis, ka būs uh, galvenais uh, kontrols mehānisms. Taču šobrīd nav zināms, kā šeit notiks tālākā attīstība, un es gribētu dzirdēt atbildi no jums vienkārši jā vai nē. Vai jūs atbalstat komisijas uh, priekšlikumu, ka būs galvenais zinātniskais padomdevējs šāds postens, un ja atbildi būs jā, Kā jūs domājat strādāt šajā ziņā savas prezidentūras laikā? Paldies! Now, Un Kilanens kundze tagad no gojas lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Novecošanās, novecošana ir ļoti liels izaicinājums visā Eiropā. Vai jums ir kādas idejas par to, kā var uzlabot uh, vecāku Eiropas pilsoņu veselību attiecībā saistībā ar to, ka šiem cilvēkiem jāpliek mājās vai pieejamiem rehabilitācijas pasākumiem? Protams, ka cilvēku veselības uzlabošanās dod ieguldījumu visai sabiedrībai, vai jūs kā prezidentūra varētu veicināt tādus pasākumus, kas ir vērsti tieši pret uh, attiecībā uz vecāku gadgājumu cilvēkiem? Paldies! Meisners kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ministru kungs, arī no savas puses vēlos pateikties par jūsu prezentāciju, sēž šeit. Esmu ēnu ziņotāja medicīnas iekārtu direktīvai, un daudz jau tika par to pateikts, un man galvenais ir tas, lai tā tiktu pieņemta pēc iespējas ātrāk. Un, uh, jūs arī apgalvojat, ka par to cīnīsieties. Es gribētu runāt par to, ko jūs minējāt par veselīgu dzīvesveidu un alkohola patēriņu, un es jums piekrītu, ka šajā ziņā kaut kas ir jāmaina, jo, piemēram, neveselīga dzīvesveida rezultātā rodas dažādas izmaksas, un jūs runājat par to, ka jāsāk ar šo izpratnes veicināšanu skolās un bērnu dārzos, un es ilgu laiku esmu bijis bērnu dārzu valdē, un es zinu, ka uh, Eh, tika īstenots dažādas veselīga brokasta kampaņas, un bērni pat nepazina, nezināja to, ka burkāni ir veselīgi ēdieni, un es tiešām uzskatu, ka mums ir nepieciešama šādas informēšanas kampaņas agrā, agrā bērnībā. Turklāt ir jāpiemina arī šis jautājums par uh, grūtnieču alkoholu lietošanu, vai jūs eh, aizliegtu šādu praksi vai nē, vai vienkārši informētu? Paldies, Rikosī kundze. Priekšstādātāja kungs, paldies, paldies ministra kungs, paldies, ka esat šeit. Trīs jautājumi. Pirmkārt, es tiešām gribu jūs kā veselības aizsardzības ministrs aicināt jums, jums turpināt darbu endokrīno uh, uh, zāļu uh, jautājumā tas, kas traucē endokrīno sistēmu un saistībā ar pesticīdiem un biocīdiem. Ir nepieciešami noteikti kritēriji. Rūpniecība nosaka šo jautājumu un arī par endokrīniem disruptoriem runājot. Es tiešām gribu runāt par kritērijiem, jo DG Vide to nespēja uh, pirms kāda laika. Un otrs jautājums. EFSA šodien publicē uh, komunikē bisfenola A uh, klātbūtne nav. Uh, bīstam veselībai. Tas ir uh, skandalozi, ka mūsu aģentūras, ko finansē no uh, Eiropas Savienības līdzekļiem, uh, saka, ka nav šādu risku, lai uh, gan, uh, piemēram, bisfenola uh, saturošu uh, produkti jau tika aizliegti, uh, kad bifnols pārgāja uh, šķidrumos uh, Francijā, Dānijā, Zviedrijā tas ir bijis, un šādas vielas bija arī zīdaiņu pudelītēs ietverts, un tās tika aizliegtas. Un es aicinu jūs, kā veselības aizsardzības ministri, ļoti aktīvi rīkotos un paraudzīties, kas ir ar šo aģentūras paziņojumu. Nākošais jautājums - zāļu cenas jūs zinat, ka komisija plenārsēdē teica, neko nevar darīt attiecībā uz zāļu cenām. Spānijā redzējām, ka, piemēram, valdī zāles pret C hepatītu ir ārkārtīgi dārgas. Es zinu, ka jūs varat apvienot dažādu valstu centienus un strādāt pie tā, lai medikamenti būtu pieejami. Paldies, ministra kungs! Thank you very much. Liels paldies, Magines skundze. Nē, nav mūsu starpā pots kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgu sveicu ministru mūsu vidū, tāpat arī sirsnīgu sveicu Latvijas prezidentūrā. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka ka ir lielas uh, briesmas saistībā ar šīm uh, kaitīgajām vielām cilvēku veselībai. Un Eiropas parlaments uzsāka kampaņu 2013. gada martā, kas tika ļoti labi akceptēta sabiedrībā, un komisijai vajadzētu uh, bija paredzēts, ka uzsāks darbības saistībā ar šiem endokrīniem disruptoriem, taču nekas nav noticis. Ir pagājis gads, un uh, tad, kad Grieķijas prezidentūra uzsāka savu darbu, es jautāju Grieķijas prezidentūrai, un nekas nenotika. Un vēlāk atkal tika pieņemts lēmums, ka šis, uh, šīs jautājums ir atkal atlikts, un atkal ir pagājis gads, un tagad es atkal jautāju jums to pašu jautājumu, ko jautāja Grieķijas prezidentūrai, kādi konkrēti pasākumi ir plānot jūsu prezidentūras laikā, lai tiešām aicinātu komisiju publicēt šo endokrīno disruptoru paketi. Paldies, Kostingers kundze. Paldies, priekšēdētāji, cienījamies ministra kungs. Mēs tagad ļoti daudz ko dzirdējām par veselības jomu, taču es gribētu pieminēt citu lietu, proti sēklas. Jūs noteikti pēdējos mēnešos esat dzirdējis, ka bija plašas diskusijas saistībā ar Eiropas komisijas priekšlikumu, kas paredz regulēt no jauna sēklas materiāla jomu, un nesen parlaments nodeva atpakaļ šo dokumentu komisijai, jo tas bija saistīts ar dažādām kompleksām lietām, jo ļoti īsā laika posmā no 12 esošiem tiesību aktiem tika veikts mēģinājums visas apkopot piecos. Un mans jautājums ir, kā jūs raugaties šajā jomā, jo šajā namā lauksainiecības komitejā ir centieni nepieņemt šo regulu kā pārstrādātu regulu, bet mēs sagaidām pilnīgi jaunu priekšlikumu no komisijas, kas nav tik ļoti birokrātisks un kas atbalsta Eiropas sēklas materiāla ražotājs, jo cīņa pret lielajiem koncerniem ir ļoti uh, izteikta, un es domāju, ka mums ir ļoti būtiski, lai mums valdītu dažādība sēklas materiāla tirgū. Tas nozīmē dzīvību ne tikai ekonomikai, bet arī patēriņiem. Es tiešām labprāt dzirdētu, kāds ir jūsu viedoklis, vai arī jūs um, varat atbalstīt mūsu parlamentu savas prezidentūras laikā. Paldies, paldies, un tagad Maduronis kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es esmu no Lietuvas, tādēļ sākumā vēlos jums personīgi un jūsu valstī, Latvijai, novēlēt vislielākos panākums prezidentūras laikā, un tāpēc, ka lietuviešu un latviešu valodas ir mazliet līdzīgas, es tālāk turpināšu uzdot savu jautājumu lietuviešu valodā. Eiropas Savienībā mums ir ļoti dažāda pieeja privātajām un valsts sociālās aizsardzības sistēmām. Dažās valstīs pastāv uh, tendence spēcināt publisko un citās privāto sistēmu. Un mans jautājums ir, vai jūs plānojat diskutēt uh, jautājumu saistībā ar privāto veselības aprūpas sistēmu, tās atbildību un kādu pieeju mums vajadzētu izmantot? Mums vajadzētu tādu kopīgu Eiropas politiku šajā jomā, vai arī katrai dalībvalstī vajadzētu pieņemt savu uh, atsevišķo lēmumu un jālem par šiem līdzsvars starp šīm abām sistēmām. Paldies! Un tagad Pedels kungs lūdzu. Paldies, priekšsēn. Es eh, priecājos par eh, Latvijas prezidentūras ambiciozitāti veselības aprūpas jomā un vēl jums panākums. Piekrīt jums, ka pilsoņiem jāuzņemas lielāka atbildība par savu personīgo veselību. Ļoti priecājos, ka jūs veselīgo dzīvesveitu uzsvērāt. Katrs to var izdarīt, un es ceru, ka mūsu pilsoņi šādi uzlabos savu veselību. Mums šķiet, ka arī dalībvalstīm būtu eh, lielāka aktivitāte jāizrāda, lai kopīgas rīcības īstenot Ko jūs Rīgas konferencē šajā sakrā piedāvāsiet? Kas tiks uzaicināts uz to? Jaunieši, eh, pār, eh, darba ņēmēji, darba devēji pārstāv. Es domāju, ka, ja mums būs veselīgi darba ņēmēji, tad mēs būsim konkrēt spējīgāki. Ko jūs darīsiet eh, attiecībā uz to, ka pārobežu veselības direktīvi ir neadekvāti implementēti. Šeit ir saņemtas sūdzības. Paldies! nākamā runātāja. Jā, es sveicu Latvijas veselības ministru un paldies par jūs teikto, bet man šeit tomēr kaut kā pietrūka, proti dažas prioritātes, kuras kolēģi pieminēja. Jūs kā it kā arī tām pieskarāties, bet vai šeit pietiek ambiciozitātes, piemēram, uh, jaunie, jaunās zāles inovatīvās uh, principi, kā ir skaidri uh, sociālās Eiropas sakarā, un tomēr reāli mēs saskaramies ar to, ka cilvēkiem šīs inovatīvas zāles bieži nav pietiekošā mērā pieejams. Tādēļ priecājos, ka Junker komisija ir atsauku uz direktīvu par zāļu cenu caurskatāmību, respektīvi, tas noturēs, par to nepriecāju, šī iniciatīva, šī iniciatīva ir jāuzsāk no jauna. Mērķim ir jābūt tādam, ka cilvēkiem ir pieejami inovatīvie medikamenti, un ir jābūt visās dalībvalstīs datbāzēm, lai visiem būtu skaidrs, kā šīs cenas tiek veidotas un kā tās jāveido, lai mēs varētu saprast, ja ir noticis, e, notikuši e, dominējušies tirs stāvokļus izmantošanas gadījumi, kā mēs to redzam, piemēram, attiecībā uz zāļu, e, uz, uz vēža ārstēšanas zālēm. Tādēļ mums šķiet svarīgi, lai jūs šeit kaut ko darītu, un vai jūs arī attiecībā uz C hepatīta zālēm un to cenām kaut ko darīsiet Arī šeit ir vērojams tātad eh, dominējušā tirgus stāvokļa izmantošana un vai komisija un dalībvalsts šeit eh, darīs nepieciešamo, lai visām pilsoņiem būtu piekļuva eh, zālēm. Paldies, nākamais Kristians Buzoji. Paldies, priekšsēd. Nebija īsti pārliecināts, ko jūs varētu konkrēti darīt, lai caurskatāmības direktīva blokāde pārtraukties mērnesēm šajā jautājumā. Šajā pašā zālē Itālijas prezidentūra apsolīja šo iniciatīvu atbalstīt, bet nekas praksē nenotika. Par C hepatīti. Respektējot subsidiaritātes principu eh, sabiedrības veselības jomā, kādas mehānismas Eiropas komisija izmantos, lai informācijas apmaiņu uzlabotu un e, par labāko praksi dalībvalstīs par piekļuvu Eh, inovatīvai medicīnai. Tas ir īpaši aktuāls eh, jautājums trūcīgākās dalībvalstīs. Un visbeidzot, ko Eiropas Savienība Eiropas komisija var darīt, lai atbalstītu dalībvalsts, veidojot un implementējot eh, visaptarošu nacionālu plānu cīņai pret C hepatītu, ņemot vērā, ka tikai daži dalībvalsts ir šādas rīcības plāns implementējušas. Paldies! Paldies, un tagad viceprezidents eh, Dačāna Sērbu. Paldies, priekšēd pagājuši gadu. Eh, eh, pieņemām vairāk, tātad. Darba plānu apstiprinājusi vairāk nekā 60 dalību valsts Paldies, un tagad Anīša Riperika kundze. Eh, ik wilde minister ook eh, wel ik tegen de minister. Paldies, paldies, šeit esmu. Šreier Pierikons saka. Runājot par uh, antibiotikām un uh, rezistences problēmu, šī problēma kļūst aizvien uh, aktuālāka un redzamāka. Vienlaikus uh, Šī problēma ir saistīta arī ar problēmām attiecībā uz dzīvnieku labturību un arī pārtikas apgādu. Ir zināma spriedze, cilvēkiem nepieciešama pārtiks produkti, mēs runājam šeit par pienu un tā tālāk. Jūs jau runājāt, ka jūs organizēsiet konferenci. Jautājums, vai jūs iesaistīsiet arī lauksaimniekus un arī tos, kas strādā dārzos, tā, tā teikt, dārzu apsaimniekotājus? Paldies! Gutelandes kundze nākošā runātāja. Liels paldies! Uh, Priekšsēdā liels paldies, ministru kungs. Es ļoti priecājos, ka mums ir šāda lieliska iespēja, ka jūs šeit esat ieradušies un mums ir iespēja doties uz Latviju. Es uh, esmu mācījusies uh, Latvijā. Um, tieši pārmaiņu laikā, un tiešām es domāju, tas ir liels panākums, ka jūs tagad esat prezidējušā valsts, taču tagad turpināšu tādā bargākā garā. Es domāju, ka runāt par šo prezidentūru ir ārkārtīgi būtiski. Proti es tāpat kā daudzi citi mani kolēģi uzskatām, ka ir jāizdara spiediens uz komisiju attiecībā uz šiem endokrīnajiem disruptoriem. Un vakardien vienā no komitejām jūs teicāt, ka vēlties, lai, ka parlaments vēlas redzēt, lai komisija rīkojas šajā ziņā. Ir zināms, ka pastāv situācija, ka ir uh, lielas problēmas iespējams nākotnē attiecībā uz zēnu dzimumspēju, un tā ir biedējoši. Pastāv dažādi riski kā vēzis, diabēts un daudz citas smagas slimības, kas ietekmē šo situāciju, un es tiešām gribētu dzirdēt no jums, uh, Eh, to, ka jūs teiksiet, ka izdarīsiet spiedienu pret komisiju. Tad runāšu par ebolu. Es mazliet pārsteigtu, ka jūs nepieminējāt ebolu šodien. Un es uzskatu, ka mums nedrīkstam pieļaut to pašu kļūdu, ko līdz šim vēsturē. Mēs zinām, ka cilvēki mm, mirst šajā nežēlīgajā epidēmijā, un mums bija iespējas novērst to, ja mēs būtu varējuši apkopot kopā um, zinātniekus un radījuši vakcīnas nākotnē. Tādēļ tiešām lūdzu apgalvojot, ka strādāsiet ilgtermiņa stratēģijas. Paldies, un pēdējais jautājums Farīs kunga. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji, ļoti īsi. Ministra kungs, viens no kolēģiem jau teica, ka jūsu mērķis ir samazināt alkohola patēriņu par 10%, un kolēģis teica, ka šis mērķis ir ļoti ambiciozs, pat pārāk ambiciozs. Kā jūs uh, vēlaties, uh, kā jūs spēsiet eh, samazināt šo alkohola patēriņu tajā sabiedrības daļā, kas to izmanto pārmērīgi. Jūs zinat, ka šī ir arī ļoti būtiska rūpniecības nozara, kurā strādā tūkstošiem cilvēku, un savos ievadvārdos jūs teicāt, ka Eiropā ir laba veselības sistēma, ka tajā. Tātad Eiropas Savienība ir apvienot 28 dažādas dalībvalstis un to sistēmas, un kā lai to visu apvieno? Uh, Turklāt ir jāņem vērā visas šīs dažādās kultūras starp 28 dalībvalstīm. Kā tad izskatās attiecībā uz pasākumiem, kurus, kurus visur neakceptēs vienlīdzīgi? Mm, iespējams, ka var paaugstināt cenas un tā tālāk, taču ir jāņem vērā tiešām šīs kultūrālās atšķirības. Un noslēgumā jūs teicāt, ka negribat uzspiest likumu, taču gribat tiešām samazināt šo alkohola patēriņu kaitējumu Eiropā. Kā tad izskatās ar medikamentu atšķirīgajām cenām, jo ir zināms, ka Eiropā dažviet cenas ir desmitreiz liela dārgāks nekā citur pasaulē. Uh, Tagad, ministra kungs, jums daudz jautājumu, desmit minūtes to atbildēšanai. Un, kad beigsiet, tad beigsiet. Deputāti, sirsnīgs paldies par jūsu daudzskaitlīgajiem jautājumiem. Uh, ir, diemžēl ir tā, ka tiešām man uh, lidmašīna negaidīs, un man pēc septiņām minūtēm ir jāpamet uh, mūsu auditorija. Uh, es uh, centīšos atbildēt uz tik daudz jautājumiem, uh, uz cik uh, es pagūšu atbildēt, bet uh, man bija ļoti svarīgi dzirdēt īstenībā jūs nostāju, un, un es noteikti noskatīšos šo ierakstu, un lūdzu neņemiet man ļaunā visi tie, kuriem es nepagūšu atbildēt. Tagad tad pārējot pie atbildēm. Eh, attiecībā par eh, šīm divām regulām, kas ir eh, tātad medicīnas ierīces un in vitro medicīnas ierīces, es vēlreiz varu tikai apliecināt, ka šī būs un ir mūsu prioritāte. Mēs zinām, kas mums ir jādara, mums ir rīcības plāns. Ja būs nepieciešams, uh, es iesaistīšos arī personīgi un meklēšu individuālus kontaktus ar, uh, uh, to, ar dalību valstu veselības ministriem. Man vakardien doktors Līze, es viņam lūdzu sakontaktēt mani ar Vācijas veselības ministru, un es jau šodien esmu saņēmis e-pasta vēstuli par to, ka mans lūgums ir, ir, ir novadīts līdz Vācijas veselības ministram Es tā darīšu arī uh, visu to valstu gadījumā, uh, kur uh, mums būs neatrisināti jautājumi, nolūkā faktiski meklēt kompromisu, nolūkā uh, panākt pēc iespējas tālāku uh, šo regulu virzību, uh, cerībā, ka mūsu prezidentūrā mums piekritīs tas gods viņu pabeigt. Bet, bet mēs esam realisti. Pārējot pie nākošās uh, jautājuma, kas vairāk kārtīgi ir uh, arī tika pieminēts, tātad, kas arī ir mūsu prezidentūras prioritāte, tātad tas ir alkohols. Un uh, šie 10% uh, mazinājums uh, tātad alkohola patēriņam, tā ir Pasaules veselības organizācijas noteiktais globālais mērķis un uh, Eiropas Savienības mērķi noteiks Eiropas komisija. Uh, un, un, un, un kur vadlīnijas pateiks dalību valstis. Uh, jautājums, ko mēs varam darīt alkohola patēriņa uh, mazināšanai, to arī mums priekšā ir pateikusi Pasaules veselības organizācija. Faktiski ir trīs veidi, Uh, viens no tiem veidiem ir uh, akcīzes nodoklis, tātad uh, alkohola padarīšana dārgāka, otrs ir uh, reklāmas uh, ierobežošana, līdz, būtiski ierobežošana līdz iespējamai viņas, aiz, viņas aizliegumam, un trešais ir uh, izglītošanas pasākumi, sabiedrības jaunatnes izglītošanas pasākumi, un uh, uh šie, lī, šie, šie instrumenti, viņi darbojas efektīvi tad, ja viņi tiek vienlaicīgi pielietoti. Un tā ir tā metode. Attiecībā par uh, tātad uh, alkohola minimālās uh, cenas noteikšanu, tas mēs apsveicam, kas, ko tie ir spērusi šo soli, un kopumā mēs zinām, ka tas ir tiešām ļoti efektīvs veids, kā mazināt alkohola patēriņu attiecībā par uh, grūtniecēm, uh, kas lieto alkoholu. Uh, tas, protams, ir, uh, ir, ir, ir, ir aizliedzams un nekādā gadījumā nav vēlams. Attiecībā par uh, sēklām un, un, un citiem ar, ar, ar, ar lauksaimniecību saistītiem jautājumiem. Uh, es gribu teikt, ka tā nav mūsu kompetence, bet lai arī nav viņa kompetence, mēs saprotam uzdoto jautājumu svarīgumu un es to novadīšu līdz mūsu uh, lauksaimniecības ministram. Un, uh, Tāpatās arī eh, atbildot uz jautājumu, eh, jautājumu, kāpēc eh, šis vai tas vai vēl kāds jautājums nav par jūsu prioritāti, nenoniecinot visu šo uzskaitīto jautājumu svarīgumu, mēs esam noteikuši savas prioritātes. Un, paldies par laba vēlējumiem, lai viņas mums izdodas. Attiecībā par retajām slimībām. Tātad mēs esam apņēmības pilni sniegt savu ieguldījumu lai sistemātiski un koordinēti tiktu ieviesti jau identificētie eh, pasākumi, un retās slimības ir nopietnas izaicinājis jebkurai dalību valstī, arī lielajām un bagātajām valstīm, un valstīm būtu jārod iespēja vienoties, lai palīdzētu šiem pacientiem gan saulēcīgāk uh, saņemt diagnozi, gan uh, nodrošinātu piekļuvi jaunās paaudzes inovatīvajiem medikamentiem. Uh, pārrobežu direktīvas ietvaros tiek īstenoti Eiropas uh, referents tīkli. Uh, Eh, darbs pie šā ir uzsākts, un mēs iespēju robežās sekosim tam līdzi un atbalstīsim. <clears throat> Attiecībā par pārrobežu direktīvu manis pieminēto, tātad dalību valstis ir daudz paveikuši šajā jomā, lai izveidotu kontaktpunktus informācijas apņēma, eh, apmaiņai un direktīvas pamatprincipu ieviešanai, taču ir jāturpina darbs pie Eiropas references tīklu veidošanas un veselības aprūpas tehnoloģijas novēršanas tīklu veidošanas. Uh, uh, situācija, diemžēl, ir tāda, ka dalība valstis vāji pārņem uh, šo direktīvu savā likumdošanā, un, un, un, un, bet tas ir, ir, ir, ir, ir, ir jāveicina. Piemēram, direktīva nosaka, ka ir jā, jāizraksta skaidri rēķini, un mēs arī redzam mūsu, piemēram, valsts gadījumā, ka mūsu Latvijas slimnīca izrakstītos rēķinus Vācijas veselības apdrošinātāji lāgā neapmaksā, jo nav skaidrs, piemēram, ko nozīmē luksusa palāta, un, un, un Vācijā tas nav skaidrs. Tāpat ļoti svarīgi ir datu apmaiņa, tātad sensitīvo pacientu datu apmaiņa pāri robežām. Tātad, bet ir tā, ka mēs Latvijā varam strādāt pie šīs direktīvas ieviešanas un varam aicināt pārējās dalību valstis katrai turpināt darbu šajā jomā un, un, un, un Eh, katra no dalību valstīm pati zina, kas viņai ir jāveic tieši šajā jomā. Un eh, pēdējais eh, mans jautājums par tātad par privātajām sistēmām. Tātad mēs neformālajā ministru sanāksmē diskutēsim par plānoto veselības politiku. Tātad mūsu veselības komisārs ir apsolījis informēt par savu redzējumu šajā jomā. Uh, un uh, es nobeigumā no savas puses gribu uh, piebilst, ka mēs, mums ir pamatdokumenti veselības aprūpas jomā. Pasaules veselības organizācijai Bībele uh, ir uh, Health 2020. Mums Eiropas Savienībā ir plānošanas dokuments EU 2020. Tur par veselību uh, gan uh, Uh, maz ir teikts vai, vai, vai nemaz ir teikts, bet 2020. gads pienāks ļoti ātri, un kas būs pēc tam? Un uh, tas uh, mūs uztrauc ļoti. Mēs gribētu iesākt diskusiju par to, kā izskatīsies mūsu nākošie veselības plān, plā, nākamie plānošanas dokumenti. Mēs gribētu, lai veselības jomai tajos tiktu veltīta pienācīga vieta. Un uh, mūsu Rīgas pasākumā veselības ministru neformālās tikšanās reizē, kad veselības komisārs Andriu Kaišakungs izklāstīs savu redzējumu par to, kādai būtu Eiropas veselības politikai nākotnē, es iniciešu jautājumu par to, vai kā cilvēku tiesību pamats sastāvdaļa tiesības uz veselību, vai viņas eksistē atrauti no pienākumiem pret veselību, vai uh, tomēr katram cilvēkam nav jātiecas pret savu veselību kā pret sabiedrības labumu. Un uh, mēs Latvijā jau tagad gribam iet pa šo ceļu. Mums ir pacientu tiesība aizsardzības likums. Mēs šobrīd strādājam, esam uzsākuši darbu pie uh, sabiedrības veselības vai prevencijas likuma, un mēs gribam šajā likumā iestrādāt sadaļu par pacientu pienākumiem. Uh, Un uh, nobeigumā es gribu pateikt sirsnīgi paldies par uh, to, ka jūs ņēmāt laiku un uh, atnācāt uz tikšanos ar mani. Uh, paldies, ka jūs man uzdevāt uh, tik daudzus jautājumus. Es atvainojos par to. Es atvainojos, ka es nevarēju uz viņiem visiem atbildēt laika trūkuma dēļ. Paldies par uzmanību un paldies par laba vēlējumiem Latvijas prezidentūrai un man personīgi. Paldies! Thank you very much for your presentation. Liels paldies uh, jums par jūsu sniegtajām atbildēm. Tagad mēs pārtrauksim sēdi uz pāris minūtēm, lai pavadītu mūsu ministru, un tad sāksim darbu atkal ar elektronisko balsošanu. please. Lūdzu, ja kādam vēl ir jāpamet zāle, izdarīt to klusi un ātri. Okay. We can. Uh... Labi, varam sākt balsošanu. Un pirmais izskatāmais jautājums ir par apstrādes pārtikas sastāvā esošās gāļas izcelsmes valsts norādi produktu marķējumā. Es domāju, mēs varam sākt tūlīt pat ar balsošanu un turpināšu itāļu valodā. Vai visi ir balsošanas kartītes paņēmuši, lūdzu to darīt, un sāksim ar 14 grozījumu, kas ir pār. Pret. Atturas noraidīts. 15. grozījums pār. atturas laikam noraidīts, bet pārbaudīsim. Sorry. Avete votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Questo chiedi ai... Ok, il voto è chiuso. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums par, pret, noraidīts. 17. grozījums par, pret, pieņemts. 18. grozījums par, pret, noraidīts. 19. grozījums pār atvainojiet, šīs grozījums atkrīt, jo tika pieņemts 17. grozījums, 20. grozījums pār pret atturas noraidīts 21. grozījums pār pret atturas noraidīts 22. grozījums par pret atturas noraidīts. Divdesmit trešais grozījums divās daļās. Pirmā daļā par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīta. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 25. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. grozījums par pret atturas noraidīts. 31. grozījums pār pret atturas noraidīts. 27. grozījums pār pret atturas noraidīts. 26. grozījums Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 20. 29. grozījums pār pret atturas pieņemts, 32. grozījums pār pret atturas pieņemts, 33. grozījums pār pret atturas noraidīts, 35. grozījums pār pret pret atturas noraidīts. 39. grozījums pār pret atturas noraidīts. 38. grozījums pār pret atturas noraidīts. 37. grozījums pār, pret atturas pieņemts. 36. grozījums pār, pret atturas pieņemts. 40. grozījums pār, pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par 41., 42. un 43. grozījumu kopā pār, pret, atturas noraidīts. 45. grozījums pār, pret, atturas noraidīts.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 49. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 50. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 51. pār, pret, atturas, noraidīts. 52. pār, pret, atturas pieņemts. 53, 54, 55, 56 identiski par, pret, atturas noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 57. pār pret atturas noraidīts. 58. pār pret atturas noraidīts. Sešdesmitais grozījums ar mutisku grozījumu no sociālas puses, vai pret to ir iebildumi? Pret mutisko grozījumu. Nu, ja ir četri, kas iebilst, tādu mēs varam attiecīgi rīkoties. Bet mēs varam balsot. Balsosim pār 60. grozījumu ar mutisko grozījumu pār pret atturas pieņemts 61. grozījums pār pret atturas pieņemts 62. pār pret atturas pieņemts 63. pār pret atturas pieņemts. 64, 65, 66 identiski pār pret atturas noraidīt. 67. grozījums pār pret atturas noraidīts.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 69. pārbaudam pa 69. balsojam elektroniski. Mums ir trīs EPP balsotāji pa daudz, viena sociālists pa daudz. Vēl viens EPP pa daudz bija. Nu, tad tagad beidzam balsot. Noraidīts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. pār pret atturas noraidīts. 75. pār pret

pret atturas pieņemts, 79. un 80. identiski par, pret atturas pieņemti, 81. grozījums un 82. identiski par, pret atturas noraidīti. Astoņdesmit ceturtais atkrīt. Balsosim par 87. grozījumu, kas ir par pret, atturas noraidīts, 85. grozījums par pret, atturas noraidīts. 83. grozījums trīs daļās, bet atsaukts. Tad balsosim par 89. grozījumu. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 91. grozījums. Par. Pret atturas noraidīts. 90. grozījums pār pret pārbaudīsim. Viens es un D padaudz. Paldies, beidzam balsot, noraidīts. 88. grozījums pār pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, balsojam par 88. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoņdesmit sastais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Apsvērumi. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts, ceturtais grozījums pār, pret, atturas noraidīts, piektais grozījums pār, pret, atturas noraidīts, sastais grozījums pār, pret, atturas pieņemts, septītais grozījums pārbaudam sesto, balsojumu par sesto grozījumu elektroniski. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas Lūdzu, celiet rokas skaidri. Astotais grozījums par. Astotais grozījums par. Atvainojiet, mums ir vēl jābalso arī par septīto grozījumu. Kas balso par? Pret. Atturas noraidīts. Astotais grozījums par. Pret atturas pārbaudīsim. Ir viens liekais S un D. Paldies, beidzam balsot, noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret atturas pieņemts, 11. grozījums pār pret atturas pieņemts, 12. grozījums pār pret atturas pieņemts, 13. grozījums pār pret atturas pieņemts, Pirmais grozījums pār pret atturas noraidīts. Un tagad sociālisti lūdza īs pauzīt ieturēt pirms galbalsojumu vai tomēr ne. Labi, tad varam balsot. Gala balsojums Avete votato? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. David, but ok. Let's no, segui questa perché non so se ci sono ah, okay. cambiamenti. Ok. Se no, se no... Plus minus. Ok. Ok. We have. Uh... Nākamais darba kārtības punkts - balsojums par Dantēna ziņojumu par zootehniskiem un ģenealoģiskiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai savienībā un importēšanai tajā. Un tagad varēsim tūliņi sākt balsot. 57. grozījums pār pret atturas pieņemts. 58. pār pret atturas noraidīts. 59. pār pret atturas pieņemts. 6 ir atsaukts. 60. pār pret atturas noraidīts. 61. pār pret atturas noraidīts. 7. atsaukts, 63. referenta grozījums pār pret atturas pieņemts. 62. atsaukts. 64. pār pret atturas jāpārbauda. 64. Viens liekais sociālists. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums atsaukts. 65. grozījums referenta grozījums par pret atturas pieņemts. 9. 10. atsaukti 11. referenta grozījums pār pret atturas pieņemts. 66. pār pret atturas noraidīts. 67. pār pret atturas pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Pieņemt. 68. grozījums par, pret, atturas pieņemts, otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 70. par, pret, atturas pieņemts, 71 pārbaudīt. Referents lūdzu pārbaudīt 70. grozījumu, respektīvi balsojam par to, pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņdesmit pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas noraidīts. 73. grozījums par pret atturas noraidīts. 74. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturs pieņemts. 77. un 78. blokā par pret atturas noraidīti. 79. par pret atturas pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši, tad varam beigt balsot, noraidīts. Mm, to ar plikāts nevar saskatīt. 15. par. Pret. Atturas. Laikam ir problēma. paskaidrošu, kāda ir problēma, bet es runāšu itāļu valodā. Viens komitejas deputāts nav paņēmis savu balsošanas kartīti, un viņš balso uh, parādot īkšķi uz augšu aiz leju, bet viņam nav balsošanas kartītes Attiecībā uz pēdējo balsojumu jūs redzējāt, ka bija 33 balsis pār, 33 pret, elektroniski balsojot. Bet kolēģi Mažurona balss nebija ieskaitīta. Viņš tagad saka, ka viņš ir pār. Grotas kungs. Mēs jau gandrīz stundu balsojam. vai kopš pusstundas vismaz vai stundas, man liekas, ka ir tomēr iespējams balsošanas kārtīt paņemt no biroja vai, vai vēl kaut kurienes. Ja mēs šādu spēlīt sāksim, tad beigās būs jūceklis. Nu, jums tas jāizlemj. Capisco cosa dice il collega Grote, ma... Es saprotu jūs, kolēģi Grote, bet kolēģis jau no paša sākuma teica, ka viņš balsošanas kartīti nav paņēmis un ka viņš lūdz savu balsi ieskaitīt, rādot ar īkšķi, līdz šim tas nebija tik skaidro, balsojumi vienmēr bija ļoti viennozīmīgi, bet tagad mēs lūgsim balsošanas kartīti atnest. Pretējā gadījumā kolēģis mums rada problēmas balsojumu vajadzētu uzskatīt par derīgi, bet no nu, tad nākamajos balsojumos attiecībā uz tiem lūdzu atnesiet kārtīt, lai mēs balsotu vairs tikai elektroniski turpināsim balsojumu. Dobbiamo votare l'emendamento 15. Tagad balsosim pie, pie, par 15. grozījumu. Kas ir pār? Par 15. grozījumu. Pret. Atturas pieņemts. 16. grozījums. Atkrīt? Nē, neatkrīt. Balsojam par 16. grozījumu. Pār, pret, atturas pieņemts. 80. pār pret atturas noraidīts. 17. pār pret atturas pieņemts. 18. pār pret atturas pieņemts. 81. pār pret atturas pieņemts. 19. atsaukts, 82. par pret atturas pārbaudīsim. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 83. par. Pret. Atturas. Arī šeit labāk pārbaudīsim, lai gan man šķiet, ka bija ļoti līdzīgs balsojums kā iepriekš, bet sākam balsot viens liekais un D deputāts. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Divdesmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Divdesmit pirmais par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 90. pār pret atturas pieņemts. 25. pār pret atturas pieņemts. 92. pār pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts, 93 un 94 blokā par pret atturas noraidīti, 95. 96. blokā par pret atturas noraidīti.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 105 kopā ar 106, 107, 108, 109 pār pret āturas noraidīts. 110. pār pret āturas pieņemts. 111 un 112 blokā par pret āturas noraidīts. 114. Par, pret, atturas, noraidīts. 115. Par, pret, atturas, noraidīts. 116. Par, pret, atturas, noraidīts. 117 pār, pret atturas pieņemts 118 pār, pret atturas noraidīts 119 pār, pret atturas pieņemts 120 pār, pret atturas pieņemts. 121 pār pret atturas noraidīts. 122 pār pret atturas noraidīts. 123 pār pret atturas noraidīts. Nebalsosim par 123, 4, 5 un 6. Tagad balsojam par 27. referenta grozījums. Pār, pret, atturas pieņemts. 127. 127 par, pret, atturas pieņemts. 128 par, pret, atturas pieņemts. 129 par, pret, atturas pieņemts. 130 par, pret, atturas pieņemts. 131 par, pret, atturas pieņemts. Kompromisa priekšlikums 5 par, pret, atturas pieņemts. 133. par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret,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 pret, atturas, pieņemts. Tad balsojums blokā no 39. Tad 40, 41, 42, 43, 44 un 45. Jā, 45 arī. Tātad balsojam blokā par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas pieņemts. 140 par, pret, atturas pieņemts. Apsvērumu punkti. Pirmais ir noziņotāji par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss viens par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums no ziņotāja par pret atturis pieņemts. Trešais ziņotāja grozījums par pret atturis pieņemts. Turpinām ar 16. apsvērumu punktu 4. grozījums par pret atturis pieņemts. 55. par pret pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas pieņemts. Tagad noslēguma balsojums. Veiksim to elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Congratulazioni al collega Danten. Sirsnīgs veicam atzinumu sagatavotāju. Un tagad pāriesim pie balsojuma par 12. darba kārtības punktu aizliegums zvejot ar dreifējošiem tīkliem. Ziņotājs ir Marko Frontikungs. Sāksim ar kopīgo balsošanu par 19. un 20. grozījumu. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 7. un 57. ir identiski. Balsosim par abiem, par, pret, atturas, pieņemts. Tad sako grozījums 8 un 59. Balsosim kopā par abiem par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad otrais kompromiss par pret apturs pieņemts. Tagad turpinām. Adesso votiamo il compromesso 2. Turpinam ar kompromisu 2A. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tagad kompromiss 2B. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tagad balsosim par 11, 64, 65, 66 un 67 grozījumu. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 12. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par atvainojiet, mums ir jāatkāpjas atpakaļ. Tieku pareizi koriģēts, ka 15. grozījums par to mums arī jābalso. Tātad sāksim balsot par B un C punktiem 15. grozījumā, kur ir runa par dresējošo tīklu definīciju. Tātad 15. grozījums D un C apakšpunkti. Kurš pār? Pret? Atturas? Pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 16. grozījumu par pret atturas pieņemts. 17. un 74. kopā par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par apsvērumu punktiem 22. par pret atturs noraidīts. 23. par pret atturs pārbaudīsim. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Grozījums 24 par, pret, kurš ir par, kurš pret, atturs, noraidīts. 25 par, pret, atturs, pieņemts. 26 un 27 par, pret pret, atturas, noraidīts. Divdesmit astoņi par, pret, atturas, noraidīts. Divdesmit deviņi par, pret, atturas, noraidīts. Trīsdesmit par, pret, atturas noraidīts. 31 par, pret, atturas noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturas nor pieņemts. Tagad balsosim par 32. grozījumu par, pret, atturas pieņemts. Vien, pirmais grozījums atkrīt, tagad balsosim par 33. par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par kurš par pret atturas pārbaudīsim. Viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīt. 41. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 42. Par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 Tagad balsosim par 50. grozījumu par, pret, apturs pieņemts. 51. par, pret, apturs noraidīts. 52. par, pret, pārbaudīsim. Vēlos jūs visus uzaicināt ļoti skaidri pacelt roku, kaut arī saprotu, ka esam noguruši. Tātad beidzam balsot. Pieņemts. 53. Par, pret, apturis, noraidīts. 54. Par, pret, apturis, noraidīts. 55 par, pret, atturas noraidīts. 56 par, pret, atturas noraidīts. Tagad noslēguma balsojums. Priekšsēdētāja kungs uh, par 6 desmito grozījumu. Šeit mēs nenobalsojām par otro daļu, jo šī otrā daļa nepiedar pie kompromisa priekšlikuma, saka Puto kungs. Jā, sākumā jāatrod, kur tas atrodas. mi dicono che hai ragione e che lo dobbiamo votare. Quindi... Man tikko apstiprināja, ka jums ir taisnība, mums ir jānobalso. Tātad otrajā lapusē balsošanas sarakstā. Otrā daļa 60. grozījumā. Balsosim par šo otro daļu. Kurš par? pret, atturs pieņemts. Ļoti labi apsveic Kaputo kungs. Tagad gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. sirsnīgi apsveicu ziņotāju. Con questo abbiamo finito le votazioni e possiamo passare. Ar to mēs arī esam noslēguši balsošanu un varam tagad pievērsties 13. darba kārtības punktām. Dargie kolēģi, sēde turpinās, tādēļ lūdzu tie, kas vēlas pamest šo zāli, dariet to laicīgi. Un mēs turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Tātad 13. darba kārtības punkts. Dear colleagues, Darbie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts attiecas uz tirgu stabilitātes rezervi, un kā jums ir zināms, mēs esam saņēmuši apmēram 200 grozījumus, un es tagad došu vārdu referentam Ivo Beleta kungam, lai viņš varētu izteikties par šiem grozījumiem. Tātad pirms Ivo tu drīkst izteikties, dārgie kolēģi, Afrontis kungs. Mēs gribētu turpināt. Ivo, vārds tev. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums visiem par iesniegtajiem grozījumiem, esam tos ļoti uzmanīgi izlasījuši. Mums bija laiks šonakt līdz pussešķiem tos uzmanīgāk izpētīt, taču es koncentrēšos uz tiem pretrunīgākajiem un jutīgākajiem. Sākumā pamanījām, ka varam teikt, ka ir tiešām liels ievērojams vairākums, kas atbalsta tirgus stabilitātes rezervi, jo tas ir ļoti būtiski ETS nākotnē. Protams, ka viedokļi ir dažādi attiecībā uz modalitātēm un to, kā ir jāīsteno šī rezerva, tāpat kā uz um, sākšanas datumu. Agrākais piedāvājums ir 2017. gads un citi kolēģi atbalsta komisijas priekšlikumu 2020. gadu un citi pat atbalsta atlikšanu bet tas ir mazākums. Un es ceru, kolēģi, ka mēs turpmākajās sarunās un diskusijās atradīsim risinājumu. Gribu koncentrēties uz eh, piešķīrumiem, kas tiek piešķirti tikai noslēguma posmā. Daži no kolēģiem vēlējās tos pilnībā, tā teikt, nogalināt. Taču varu secināt, ka lielākā daļa kolēģu vēlas, uh, lai tas tiktu iekļauts šajā Amazon kopumā. Un mums ir jānodrošina, lai šie finanšu piešķīrumi noslēguma posmā nerastu tirgus kropļojumus 2000. Um, 15. gadu un tā tālāk. Ar šo jautājumu ir cieši saistītas piešķirtie līdzekļi. Tātad tie, kas ir piešķirti periodu sākumam, nevis beigu posmam. Un šeit ir jāņem vērā aspekts tāds, ka uzņēmumi tiek slēgti. Un šis ir jautājums komisijai, jo ne visas politiskās grupas ir skaidri pauduši savu viedokli par šo jautājumu. Tādēļ mums tas vēl ir rūpīgi jāizskata, un tādēļ ir jautājums komisijai. Jo komisija nav īpaši ķersies klāt šim jautājumam. Varbūt, ka komisija mums varētu paskaidrot, kā mums rīkoties saistībā ar šiem jau piešķirtajiem līdzekļiem. Un tagad runājot par uh, oglekļa pārneses uh, izaicinājumu, daži kolēģi apgalvo, ka šeit ir pietiekami garantija līdz 2020. gadam, tad ir citas balsis, kas apgalvo, ka mums ir jāsniedz skaidrs signāls komisijai. Priekšlikumi no EKR, no Aldis, no Tautas partijas, no EFTD un no lielākās daļas grupu uh, ir bijuši šādi signāli. Un es savā ziņojumā piedāvāju, lai šis jautājums tiek aplūkots ne tikai apsvērumu punktā, bet pāntā. Tas ir spēcīgāks signāls gan komisijai, gan padomē. Mēs zinām, ka rītdien mūsu itre kolēģi balsos par savu viedokli. Itre kolēģu vidū ir trīs lielas grupas, kas uh, vienojās par kompromisu attiecībā uz oglekļa pārneses jautājumu, un iespējams, ka tas ir varbūt kalpot kā iedvesmojošs piemērs mums, un tad mēs varētu turpināt strādāt ar šo kompromisu. Manuprāt, tas ir labs kompromiss, kas tika rasts citre. Vēl viena svarīga lieta ir netiešās izmaksas uzņēmumiem un kompensācijas mehānismi. Uh, Es domāju, ka mums ir jāapspriež šeit priekšlikumi, kā ņemt vērā jau esošos nacionālās kompensācijas mehānismus oglekļa pārvirzē, kuri jau tagad pastāv dalībvalstīs, vai šos instrumentus vajadzētu harmonizēt Eiropas Savienības līmenī. Bija vairāki sociāldemokrāti iesniegti grozījumi, tāpat arī tautas partijas grozījumi, kas iet šajā virzienā. Mums visiem ir zināms, un komisija to arī apliecinās, ka tas atrodas ārpus komisijas priekšlikuma aptvēruma, taču tas nenozīmē, ka mums no tā vajadzētu atteikties. Nē, tieši otrādi es piedāvātu, ka mēs daudz rūpīgāk un noteiktāk pieskartos šim jautājumam pantā par ETS pārskatīšanu. Ja drīkst, vēlos arī mazliet izteikties par inovācijām un šiem priekšlikumiem par inovācijām. Uh, Daudzi kolēģi savos grozījumos ir pieminējuši šo punktu - finansējumu. Energointensīvai rūpniecībai atvainojos. Tātad es piedāvāju izmantot šos ien, pēļņu 13. Uh, miljonu apmērā, citu kolēģi piedāvā 14 miljonu apmērā, tātad izmantotos inovāciju fondam, citu kolēģi vienkārši piedāvā atvērtu risinājumu un citas grupas saistībā ar šo tirgus stabilitātes rezervi piedāvā citu risinājumu. Tātad pastāv skaidrs atbalsts šajā komitejā, lai tiktu radīts šāds inovācijas fonds, taču mums ir jānoskaidro, kā tas tiks finansēts un cik lielā apmērā. Būtisks jautājums, protams, ir eh, šie eh, rezerves eh, sliekšņi, Un šeit priekšlikumi dodas divos virzienos. Vieni vēlas, lai nosacījumi būtu striktāk, citi nē. Un citi kolēģi, kā piemēram Grostets kundze un citi, piedāvā izmainīt šo trigonometrisko mehānismu un radīt ierobežojumus attiecībā uz to laiku, kad šīs instruments ir jāizmanto. Varbūt, ka komisija arī var palīdzēt mums šajā ziņā un sniegs mums sīkāks skaidrojums, padoms. Un viens no beigu jautājumiem, kas ir būtisks, ir šī pārskatīšanas daļa, un priekšnotāja kungs, es domāju, ka varu secināt, ka pastāv tāda zināmā izpratne par to, ka ir nepieciešama ātrāka, agrīnāka pārskatīšana. Tātad šis nav pats sarežģītākais jautājums. Ar to es arī gribētu noslēgt savu uzstāšanos. Protams, esmu gatavs dialogam un uzklausīt arī jūsu priekšlikumus. Paldies! Un tagad mēs sāksim ar ēnu referentu, ar Grots kungu. Paldies! Paldies Vēlēt kungam par um, labo sagatavošanas darbu un arī par šo ļoti um, skaidro un uh, profesionālo uh, noskaņu. Ir uh, bijis arī atšķirīgs pieejas variants backloading, eh, par to runājot, liekas, ka pieeja laba, esmu ēnu referents no sociāldemokrātiem, atbalstu 2017. gadu, daudz mūsu frakcijā to atbalstu. Ja 2017. gads tādēļ, ka 2021. ir daudz pavēlu, un tad mēs riskētu arī ar to, ka certifikāti tie, kas ir mm, uzkrāti ka tiem atkal jātiek iepludinātiem sistēmā, un tad būtu problēma. Tātad 2017. gads. Nākošais lielais atvērtais jautājums šajā dosie, kas notiek ar šiem certifikātiem? Tiem vajadzētu EMSR tieši pārnestiem vai uh, dzēstiem, es esmu par to vienkārši dzēšanu. Itre par to diskutē, rīt balsos. Un um, jautājums ir par to, kādas varētu būt situācija. Nu, tad redzēsim. Tātad es principā esmu par to, lai mēs uh, šajā veidā vietā certifikātus uh, dzēstu un nevis atgrieztu uh, sistēmā. Tad nākošajā jautājumā robežvērtības komisija piedāvā 400 miljonus un uh, 838 miljonus. Tātad tas, kas ir dinamiski, nevis statiski. Tā tad eh, beidzot um, ehm, ETS sistēma būs dinamiska un drošības uh, neventils um, gan zaugs, gan lai 400 uh, miljonu uh, apakšējo robežu, man liekas, tā ir pārāk augsta, 300 miljonu certifikātu vajadzētu. To ieviest un tagad par kvotu sistēmu esmu iesniedzis grozījums 12% vietā, ja mēs uh, ieviestu, tad tie būtu 20%, man liekas. Tad eh, par atlikumu aprēķinu, man liekas, ka x-1 būtu pielietojums, kas nozīmē, ka mēs vienmēr iepriekšējo gadu ņemtu. Ekonomikā mēs redzējām ekonomikas krīzi, un tādēļ mūsu emisiju tirdzniecības eh, sistēma nokļuva šajā krīzes situācijā un nevarēja tik ļoti ātri reaģēt, jo bija šis divu gadu eh, atsauksmes periods. Līdz ar to reakcija bija lēna, tādēļ piedāvāju vienoties par vienu gadu. Diskusijas pār oglekļa uztveršanu. Vides komitejā pieņemam lēmumu. Tas bija tāds, ka to nevajag aiztikt. Es kā referents zinu, ka tā ir. Kolēģi grib ko citu. Es šo jautājumu nekustinātu, jo. Uh, Man liekas, ka MSR nav īsti pareizā ne vieta, ne laiks, lai par to diskutētu. Emisiju tirdzniecības uh, sistēmas kontekstā. Bet, ja kolēģi domā, ka tas ir nepieciešams, lai sasniegtu kompromisu gal galā, ka mēs to ierakstītu apsvērumā, tad, nu, būs nepretošos, bet es domāju, ka ETS reformā to vajadzētu. Tas ir pārspīlēti, ka tas tiek ierakstīts kādā pantā. Apsvērumā tā varētu būt kompromisa iespēja, bet man liekas, ka, nu, būtībā tas nav īsti pareizi to šeit ietvert. Nu, tie bija šie lielie jautājumi, par kuriem gribēju runāt. Man liekas, ka vienošanās ir iespēja. Visas grupas šeit parlamentā ir uh, devušas signālu, ka var uh, tuvināties. Nu, vairs nav tādu ļoti striktu uh, iebezināt pozīciju, tā teikt. Mums ir viens virziens, nu vien atšķirīgs ātrums. Mūsu kapteinis Ivo Belets varētu kuģi droši izvest cauri par, parlamenta trauksmaniem ūdeņiem. Viņš spēs vest sarunas un esmu pozitīvi noskaņots. Rezultāts būs labs. Ir tam pienācis īstais laiks, jo nākamgad decembrī Parīzē, visi tiksies, lai diskutētu par klimatu pārmaiņām. Un mums ETS eh, e ir jābūt eh, gatavībā strādāt un MSR ir liels solis pareizajā virzienā. Daži kolēģi saka, ka ir eh, alternatīvas MC tirdzniecībā. Jā, protams, tādas ir 28 dažādi nodokļu sistēma risinājumi. Nu, tā ir alternatīva. Mm, alternatīvas pastāv vienmēr 28 dažādas nodokļu sistēmas vai arī um, ETS sistēma. Vienkārši neaiztikt, neaiztikt lai tā nav nekādas vadības uh, uh funkcijas, tad uh, Eiropas finanšu ministri būs ļoti radoši un uh, radīs risinājumus, un tad mēs būtu bijuši vēlējušies, lai tas tā nebūtu. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par šī um, instrumenta izmantošanu, un dalību valstīm varu tikai uh, dot uh, ieteikumu nepielikt klāt CO2 nodokli. Viens risinājums, proti, emisiju tirdzniecības sistēma ir pietiekams, un es teicu, ka uh, kopējā iekšējā tirgu mums ir šāds instruments, to izmantojam, un mums uh, tas tikai nedaudz jāpārstrādā, lai kolēģi un kolēģis. Uh, kurus redzu, lai viņa vēlme virzīties uz priekšu pa šo ceļu būtu ļoti izteikta. Un Ivo Beletam paldies par iepriekšējo paveikto darbu. Thank you very much and now. Lielas paldies no EKR. Tagad runātājs Tankenkungs. Paldies priekšsēdētāji, es paceļu cepuri Beleta kunga priekšā. Šis tiešām bija grūts uzdevums apkopot visus šos grozījumus. Un vērtējot uh, mūsu pirmo ēnu referentu tikšanos, es domāju, ka mēs dodamies pareizajā virzienā. Es domāju, ka mēs atradīsim kopīgus punktus gandrīz par visiem jautājumiem, par pāris no tiem. Runāt par šo uh, instrumentu uzsākšanas datumu. Jā, es saprotu, ka viedokļi ir dažādi, taču es domāju, ka lielākā daļa atbalstīs 2017. gadu. Tad runāt par šī um, kvotu pārlikšanas periodu beigu posmu. Mm, jā, nevajadzētu šeit atslēgt. Tad runāt par uh, oglekļa pārvirsi. Mums ir jānoskatro, vai varētu rasties kādas problēmas, un mums ir jārada uh, attiecīgi kritēriji, kā noteikt, vai ir notikuši šāda pārvirza un ko tālāk darīt. Katrā gadījumā mums ir nepieciešams regulējums par šo punktu pašā dokumentā. Vēl viena lieta mums ir jāatceras, ka mēs esam tādā mazliet eh, negatīvā situācijā attiecībā uz naftas cenu. Viss, ko mēs tagad darām, ir um, tiek ietekmēts no šīs situācijas, un nezinu, vai MSR mehānisma piedzimšana šādā laika posmā ir tas veiksmīgākais laika posms. Taču, lai varētu turpināt darbu, tad rītdien mēs tiešām noteiksim, vai varēsim turpināt darbu kopā ar ITRE kolēģiem, un šis ir viens no galvenajiem um, momentiem, kad varēsim noskaidrot, vai mēs tā darīsim, un ceru, ka tas tā notiks Taču, ja mums tiešām ir šī viena iespēja, šīs MSR instruments, un ja tas netiks īstenots, tad es nezinu, vai Eiropas Savienība var piedāvāt kaut ko alternatīvu, jo pašreizējā ETS sistēma nedarbosies, un vienkārši tad nebūs nekā, kas darbosies, un tātad šī ir mūsu iespēja, un es tiešām ticu, ka mēs varam gūt progresu šajā ziņā. Paldies! Thank you very much, and now Paldies, Gerbrādī kungs lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. I'm, I'm... Liels paldies priekšsādātāji. Es neatkārtošu to, ko jau teica mani kolēģi. Ir skaidrs, ka mēs virsāmies tādā ļoti, ļoti spēcīgas nostājas virzienā starp šī nama locekļiem un esmu diezgan optimistisks raugoties to, ka mums būs noslēgumā spēcīga parlamenta nostāja īpašā aplūkoja to, kas notiek ITRE komitejā saistībā ar rītdienas balsojumu, izskatās, ka pat ITRE komiteja spēcinās komisijas priekšlikumu, lai būtu daudz ambiciozāka nostāja. Runājot par attīstību padomē, varu teikt, ka esmu diezgan pārliecināts, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies stiprināt šo sistēmu vai citādi sakot, eh, remont, izremontējot šo sistēmu. Nu, jāatzīst, ka šie ir vēl tādi pieticīgi centieni, jo, lai gan pastāv šīs ambiciozās idejas un tās tikušas pieņemtas attiecībā uz MSR, mums vēl joprojām pastāv tāda diezgan pieticīga sistēma ar tādiem ļoti pieticīgiem reaģēšanas laikiem, tādiem nelieliem procentu apjomiem attiecībā uz kvotu izslēgšanu no sistēmas un pārnešanu uz rezervi un atkal otrādi. Tad šis nebūs šie nebūs galīgie remonta darbi, taču es domāju, ka pašreiz mēs veicam ļoti labu darbu un tiešām esmu pārliecināts, ka īsā laika posmā mēs spēsim panākt vienošanos arī ar padomi. Paldies! Paldies! Kilēnins kundze lūdzu. Liels paldies! Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Kanta löytyy. Sākumā vēlos pateikties Ivo Peleta kungam par viņa paveikto darbu. Es domāju, ka mēs tiešām panāksim kopīgu nostāju, un es uzskatu, ka galvenais jautājums mums visu laiku ir bijis šīs MSR instrumenta palaišanas datums, un mēs tiešām spēcīgi atbalstam 2017. gadu. Taču, ja mēs vēlamies nodrošināt to, lai šī tirgus rezerves sistēma un ETS darbotos pilnvērtīgi. Mums ir jānodrošina, lai šis datums ir nu, daudz agrīnāks. Runa par šīm kvotām varbūt var piedāvāt tādu nelielu risinājumu, kas varētu novērst eh, bažas saistībā ar vides eh, jautājumiem un arī saistībā ar rūpniecību. Šobrīd jau ir diezgan vēls. Un es nevēlos tagad eh, lasīt sprediķus par politiku, taču es domāju, ka mēs turpināsim sastrādāties referenti, rēnu referentiem, ar kuriem līdz šim arī ļoti labi sastrādājamies par šo kopīgo nostāju. Paldies! Paldies! Tagad Bas Eikauts. Paldies priekšsēd un paldies Ivo Beletam par lielisko darbu. Un man jāsaka, kāda atšķirība. Ja salīdzinām ar backloading debat, kas mums bija pirms trim gadiem. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka tagad ir plašāka vienprātība par to, ka kaut kam ir jānotiek nu, centīsimies to interpretēt pozitīvi, ka tagad plašāks sākums redz, ka esošā ETS sistēma nedarbojas tā, kā tai vajadzētu, un tas um, nepalīdz mums at, atbrīvoties no fosīliem energoavotiem. Piekrīt kolēģim Gerbrandīkungam, ka ir nepieciešams remonts sistēmai, bet neliels remonts. Tas nepalīdzēs mums visas problēmas atrisināt, un tādēļ komisija vienmēr ir teikusi, ka šis ir pirmais solis, bet pēc tam būs, protams, debata par fundamentālāku ETS reformu, un tā būs ļoti svarīgi. Es priecājos, ka es redzu, zinām, vienprātība attiecības tirgus stabilitātes rezervu, bet tad nākamā debata būs par ETS struktūrālu stiprināšanu reformu. Tā būs svarīga debata. Un es ceru, ka mēs šo nelielu remontu varēsim veikt iespējami drīzāk, kas eh, lielo um, atļauj pārpalikumu problēmu risināt 2,5 miljārdu pārpalikums, kas ir milzīgs. Tad mums ir kaut kas ar to jādara. Piedāvājums to iekļaut tūlīt pat rezervē ļoti pieticīgs. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu dzēst lielu e, certifikātu skaitu, mums joprojām ir pārāk liels to pārpalikums pat, ja jūs dzēšat 1,4 vai tam līdzīgi. Tātad eh, tas ir diezgan pieticīgs piedāvājums, bet eh, labi, ka tāds vismaz. Un tad viss šis runas par oglekļu noplūdu, ko bīda industriālais lobijs, lobijs, eh, ka viņi kā tik ļoti no tā baidās, jau desmit gadus no tā baidās. Un atgādināšu, ka komisija oglekļu noplūdes kopš 2012. gada ir skatījusi un pierādījusi, ka nav bijis odekļu noplūdu klimata politikas dēļ. No tas vienmēr jāatcerās, jo rūpnieki vienmēr uh, eh, bīdi šo vienu jautājumu, bet to stipri pārspilē. Un padomu secinājumu, kas tika pagājušā gada oktobrī pieņemt, sniedz vēl skaidrāku pierādījumu, ka uh, eh, ogles nokļūt būs arī saruntamās pēc 2020. gadā, bet ar to nepietiek. Tas ir tipiskais rūpnieciskais lobijs. Viņi grib arvien vairāk saņemt, un es gribu brīdināt tiešām kolēģis, ka mēs šim lobijam aklī negrasmies sekot. Jo e, viņi vienmēr prasīs vairāk, nekā viņi jau ir saņēmuši, un no tā būtu jāuzmanās, jo viņi nekad nepieņems neko. Beigās viņi vienmēr apgalvo, ka viņiem nav jāmaksā par piesārņojumu bet es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka mums ir jāvirzās uz sistēmu, kur piesārņotais maksā vismaz. Es dzirdu, ka daudz politiķi to vienmēr saka, bet tā kā ir runa par konkrētiem ierosinājumiem, tad tas kaut kur pazūd, tas ir diezgan interesanti. Bet nu tā tas ir. Vēl viens no jautājumiem, ko es gribu ļoti bīdīt šajā debatē, ja rūpnieki bīda oglekļi noplūdē pārvis, tad es domāju, mums būtu arī uh, jārunā par uh, degvielas, uh, citu degvielu izmantojumu Eiropas Savienībā. Mēs runājam par cenām virs 50 uh, eh, eiro par CO2 tonu. Un pat ja mēs ierosinājumu stiprināsim, mēs pie tā nenonāksim. Tādēļ mums ir problēma ar e, degvielas pārēju uz jauniem degvielām, katra jauna oglekļa spē, eh, ogļu spēkstacija mūs vēl 40-50 gadus nobloķē. Tā kā ogļu uh, eh, spēkstacijas ir lielākā problēma, mums ir tiešām jārisina jautājums par konkrētu enerģiju ražotāju emisijām, kā papildu pasākums, kas var papildināt ETS un palīdzēt mums tikt uz īstā ceļa. Tā kā es ļoti gaidu šīs diskusijas arī ar Ivo un ēnu referentiem. Bet vēlreiz domāju, ka šī e, nepietiekošā pārējais jauniem kurnāmiem ir tikpat e, svarīga kā e, oglekļa novir, noplūcē pavirs jautājums attieksmies pret to attiecīgi. Un tagad e FDD grupas vada. E. Paldies, paldies Priekšsētā kungs, arī es gribēju teikt paldies par paveikto darbu. Un cik zinu, cik redzu, tad visu to atbalstu mēs aizvien domājam, ka MC tirdzniecība nav labākais veids, kā rosināt rūpniecībā tā sektorā izmaiņas. Arī MSR diez vai varēs pārvarēt tos trūkums, kāda šajā sistēmā ir. Mēs domājam, un um, arī rūpniecības pārstāvji divpusējās tikšanās reizās uh, to saka, ka CO2 ir pilnīgi noteikts uh, noteikums, lai veicinātu uh, inovācijas, un MSR nepalīdzinās atrisināt situāciju, jāgarantē ir tirgus stabilitāte. Mēs um, gribētu plašāku koordinēšanu starp dažādām tirdzniecības platformām starptautiskā līmenī. Tā, lai Ķīna, Brazīlija, Indija arī iesaistītos uh, visām citādi būtu tā, ka uh, šīm valstīm būtu zemākas, um, zemākas izmaksas un tas būtiski samazinātu arī um, CO2 tonnas uh, cenu. Uh, ETS sistēmām jāpāriet uz trešo darbības fāzi un ir e, jāsaprot, ka siltumnīcas efekta gāzes nav prece, nav pakalpojums, mums jānosaka politiskas cenas līdz 2020. gadam. Mēs e, turpināsim strādāt pie šīs sistēmas, bet es domāju, ka ir labi, ja varam termiņus e, nospraust jau ātrāk tirgus um, apstākļi ir tādi, ka jaunākas un izdevīgākas tehnoloģijas tiks radītas. Mums ir nepieciešama saprātīga CO2 cena, kvotas jāsamazina, un tās kvotas, no kurām atteicāmies, tās nav jāievieš atkal tirgu. Visām citām trešā perioda beigās tas atkal novedīs pie cenu pieauguma. Grozījumos, ko iesniedz kolēģi no citām frakcijām, ir saistīts ar kopēju mērķi. Kā jau teicu, mums liekas, ka varam vienoties par to, ka daļa no rezervas tiek izmantota, lai finansētu inovācijas tajos sektoros, kas saskars ar oglekļa izmešiem un uztveršanu. Šāds emisiju līmenis ir nepieciešams un eh, lai novērstu to, ka projekti ir finansēti, kuriem ir eh, neliela pievienotā vērtība attiecībā uz emisijām. Tāpat mēs domājam, ka ja tiks sasniegta vienošanās, tad uh, finansējumam vajadzētu nākt no kvotu rezervēm, tad jārunā arī par to, kā tas viss nonāk tirgo. Nedrīkst apdraudēt uh, pamata mērķi, proti CO2. Uh, cenas noturēšanu noteiktā līmenī, un, kā jau teicu, mērķis ir samazināt uh, izmešus. Paldies! Pīter Līze. Tagad uh, Līzes kungs. Dankan, Ivo. Paldies, paldies priekšstādē kungs, paldies Ivo Beletam. Piekritīšu jūsu viedokļiem. Äh, es gibt auch Konvergenz. Un ir arī konverģents noteikti. Un arī uh, äh, ITRI komitejā rīt uh, balsos, un es izteikšu savus piezīmes. Centrālais jautājums ir, kā um, rīkosimies attiecībā uz certifikātiem, kas backloading sistēmā ir izņemti un kas atgriežas tagad. Es uh, piekrītu komisāram arī es, uh, Kaņete, kas saka, ka nav labi, ja mēs ieviešam instrumentu un 2019. un 2020. gadā atkal daudz certifikātu tiks uh, iepludināti un cena atkal samazināsies. Un nu, tas radīs tikai sajukumu un arī riskēsim ar to, ka nacionālajiem pasākumiem tiks uh, vēl. Uh, radikālāk izteikti. Ir jau septiņas dalībvalstis, kas ir noteikušas tādas um, pasākums, un um, tieši man pārstāvētā valsts Vācija ir izdomājusi kaut ko tādu ļoti īpašu, proti nacionāli. Uh, pasākumu manā skatījumā neatrasinās uh, jautājumu. Itra balsos rīt par diviem priekšlikumiem, ļoti kontroversiem, bet abos uh, tiek runāts par to, ka uh, no backloading izrietušie resursi tiek novadīti rezervei. Tautas partija un EKR grib izmantot daļu no certifikātiem inovāciju fondam un mums jāsaka, ka mēs katrā gadījumā gribam šo fondu. Tad var diskutēt par to, kā atrodam līdzekļus, bet, nu, rūpniecībai par to arī skaidri jāpasaka, mums ir nepieciešams tehnoloģijas, izrā, vien tehnoloģijas, lai rūpniecība būtu um, vidē draudzīgāka, jāpalīdz rūpniecībai. Uh, par um, sākumu datumu. Tāds par tiem par to vēl jādiskutē. Nu, nav tāda uh, galēja pozīcija. Es pats esmu par 2017. gadu. Es arī šodien esmu saņēmis vēl ēpastu. Nu, man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Ir atsūtījusi federālā kanclere viņi arī atbalsta 2017. kā sākuma gadu, un man liekas, ka tas ir nozīmīgi. Un ja mēs šo instrumentu vērtējam kā nozīmīgi, tad mums vajadzētu to pēc iespējas ātri ieviest. Un, uh, jānovērš ir pārklājumi. Un tagad mums jāpasaka kaut kas ļoti skaidrs par um, CO2 pārvirs. Rūpniecībai ir jāpasaka ļoti skaidri, ka mēs ne ar visu esam apmierināti, un tad, ja dosimies plenārsēdē, tad ir uh, nepieciešams pants, kas rūpniecībai ļoti skaidri dod signālu, ka ir šī pārvirze pēc 2020. gada arī vēl. Kādēļ? Es domāju, ka mūsu visu motivācijai tā ir jābūt investīcija, tirdzniecība veicina inovatīvas uzņēmumus, un investīcijas rūpniecībā tiek atbalstītas, nevis sodītas. Jāskatās, ko mēs darām, kad cena pieauga, bet tie, kas izmanto jaunākos standartus, kas ievēro augstākās vērtības, tie ir investējuši un tādēļ viņus ir jāatbrīvo no apgrūtinājumiem. Un tādēļ mēs, kā tautas partija, esam balsojuši par šo sarakstu līdz 2020. gadam ir jādod skaidrs signāls arī, kas notiks pēc 2020. gada. Paldies! Uh, Paldies, un tagad Nipskas kundze. Višņevskas kundze, tāds ir mans vārds. Dāmas un kungi, par grozījumiem Lielākā daļa grozījuma autori vēlas ietekmēt certifikātu skaitu, pārnesot datumu uz priekšu. Mm, vai anulējot certifikātu vai tam līdzīgi. Arī emisijas standārtu izmaiņa, kas būtu jauna metoda attiecībā uz ETS sistēmu. Un rūpniecības un mājasemniecība pārstāv pret to attiec diezgan neitrāli. Mēs runājam pat laban par tautsainiecības atlapšanu, īpaši rūpniecības atlapšanu. Junker investīcija plāns ir arī uz to vērs bet 2012. gadā Eiropas komisijai bija plāns nevēlamas tendences pagriezt otrādi. un šo plānu apstiprināja padomu, bet ar to praktisko implementāciju līdz šim nav veicies. Pirms gada paziņojumā par šo tēmu komisija atzīmēja, ka rūpnicisko ražojumu skaits ir samazinājies par 15%. Tātad tendence ir taisni pretēja, kā mēs vēlētos. Energoresursu cena ir nav vienīgais faktors mūsu rūpniecības konkurētspējā un pat nav galvenais bet ETS priekšlikumi var energoresursu cenu padarīt par galveno konkurētspējas faktoru, un tas var mūsu konkurētspēju mazināt, īpaši dažās dalībvalstīs. Tā es domāju, ka viss priekšlikums ir jānorāda, bet ja tas tiktu pieņemts, to vajadzētu ietvērtēt e sistēmas plašākā reformā, kas ļautu nozars uz kurām, kur saskaras ar iznešu pārnes, e, pielāgot īpaši tādās, kur vajadzīgs lielāks investīcijas, kā arī ļaut certifikāts e, e, pavērst tā, lai tiktu izdarīts investīcijas rūpniecībā. Paldies, Graustets kundzei vārds. Paldies, priekšsēd. Arī es vēlos uh, apsveikt mūsu kolēģi Beletkungu, referentu. Viņš ir veicis lielisku darbu ar jautājumu, kas ir ļoti sarežģīts un delikāts. Viņš ir eh, ieguldījis šeit lielu darbu. Ļoti apsveicam viņu ar šo darbu. Personīgi gan es dažreiz būtu vēlēsies nedaudz citu nostāju, atgādināšu, ka šo rezervu nevaram vienkārši atraut un izskatīt, bet jāsaprot, kā tas ietekmē zināms rūpniecības nozars. Daži kolēģi teica, rūpniecība piesārņo vidi, viņiem ir arī jāmaksā par to labi, bet es rūpniecību redzu ne tikai kā piesārņotāju, bet it īpaši kā darba vietu radītāju, un to mēs arī nedrīkstam zaudēt no redzes loka. 2020 pirmajā gadā vai 17. labi, ja tas tiek pārāk agri izrīts, tas varētu konkrēti spēju mazināt, jo kvotas, kas ir rūpniecībai piešķirts, pamazām samazināsies, ņemot vērā lineāros faktorus. Un ir zināms nozars, piemēram, tērauda rūpniecība, kurai tas var sagādāt īpaši liels problēmas par ko es esmu nobežījusies. Sliekšņu vai griesta noteikšana, runājot par to, nu, ir jāņem vērā, ko uh, rūpniecības pārstāvis šeit var ietaupīt kādas līdzekļas, kas dot ieguldījumu tam, lai šī rezerve darbotos stabilāk. Un pēdējais, trešais, ko es gribu teikt, atbalstu rezerves elastīgāku pielāgu, piemērošanu lai ņemtu vērā arī vairāk e, ekonomiskās izmaiņas un rezerves funkcijas būtu vēlreiz jāpārdomā. Un tāpat uh, agrāks e, termiņš nekā 2028. gads būtu liederīgāks. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tagad Balčana kungs. Kur kas ir nāvās? Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojumā redzams, ka Eh, tā sagatavotājs redz, ka eh, ir grūti sasniedzami šie mērķi, jo mēs gribam šo izmešu pārnesi mazināt šo fenomenu, bet šeit ir rakstīts, es citēju, rūpniecībai ir vajadzīgi eh, noteiktības skaidrība, lai div, pēc 2020. gada arī uh, tos pasargātu pret izmešu pārnesi. Un Eh, šeit priekš eh, noteikums 3b prembuls punktā, ka visefektīvākie um, veidi, kā izmešu pārnes maznāt, būtu jāpiemēro tikai visefektīvākie veidi, bet uh, ir tāds grozījums iesniegts paredz, ka šie lielie energopatērētāji rūpniecības nozars eh, būtu pilnīgi bez izmešiem. Eh, eh, tātad jāpieņem šis stāvoklis, ka kāds viņš ir, neko nemainot. Un runāsim kaut vai par tērauda rūpniecību. Var runāt par to, ka Eh, viņu piesārņot, bet tas ir, eh, eh, cēraut rūpnīca var arī 10 tūkstoši darbietas nodrošināt, un ar esošajām tehnoloģijām šīs investīcijas, kas nodrošināt efektīvāku rūpniecības darbību, tas jau būtu labi, bet pavisam jaunākie Elektriskās tehnoloģijas, tas būtu pilnīgi, viņi to nevarētu atļauties, šādas investīcijas. Tātad nevajadzētu, es domāju, obligāti prasīt to, ka pilnīgi pašas jaunākās tehnoloģijas vienmēr ir jāizmanto. Es esmu, diemžēl, neatkarīgais deputāts, tādēļ es nevaru iesniegt formālu grozījumu priekšlikumu, bet es gribētu panākt, ka jebkāda veida pasākumu, kas ir vērsti uz efektivitātes uzlabošanu, Tie būtu jāie, e, e, jāpiemēro arī pēc 2020. gada, bet ne obligāti tikai paši, e, pašmodernākās tehnoloģijas. Un tādējādi mazinot izmešu pārnes fenomēnu. Tātad um, ir jādara viss, kas ir rūpnieku spēkās, bet ja mēs no viņiem prasam uh, pašas jaunākās tehnoloģijas piemērot, nu, tad eh, ļoti eh, reti kurš spēj šo prasību īstenot. Paldies, un tagad Gardīnī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdi. Es gribēju, tāpat kā kolēģi, pateikties eh, Ivo Beletam Tas, tā, tas ir ļoti tāds uh, apjomīgs darba jautājums. Gribu teikt paldies, un rezultāti tiešām ir labi. Man liekas, ka mēs kā parlaments uh, varam skaidri pateikt, ka atsevišķi punkti ir tādi, par kuriem uh, nevedīsim sarunas, kur mūsu uh, nostāja ļoti strikta. Runājot par ETS, uh, tad tas ir uh, instruments, kura sākum, sākotnējais darbs nebija ļoti veiksmīgs, un tagad mēs sākam aktīvi strādāt, un jo mazāk tādu būtisku lietu tiek grozīts, jo um, labāk. Par vīdes saistībām un apkopojumiem Ir skaidrs tas, ka ETS sistēma pat laba nefunkcionē. Jā, nu labi, 7 eiro vai 7 dolāri par tonu tieši tagad. Tās ir CO2 izmaksas ETS sistēmā, taču ir arī citi sektori, kuros, ja mēs padomājam par to, cik augsts ir uh, vīdes izmaksas un cik CO2 tonna maksā, tad, nu, ja visu mēs ievērotu, tad cena būtu daudz kārt augstāka. Es pati strādāju ar šo jomu, un ja esmu visu pareizi sapratusi, un ja man ir ļoti um, korekti skaidri, tad uh, paziņošu kolēģiem arī par to. Energoizmaksas par to jau runājām. Jā, ir skaidrs, ka tās redeļai mainīsies. Nu, no, lai arī kuram būtu tās labākās un precīzākās prognozes, zinām, ka enerģijas izmaksas pieaugs um, daudz vai maz, nezinām, bet pieaugs. Mums, Eiropiešiem, šeit globalizētajā pasaulē ir problēma ar energoizmaksām, tādēļ mums jādara viss, lai tās samazinātu. Mums nevajadzētu domāt par to, cik tālu mēs to vēl varam kāpināt. Tātad energoizmaksas, ja mēs tās pārāk zemu nosakam, tad. Uh, Nesen uh, lasīju izdevumā uh, eh, The Economist, eh, ka enerģijas izmaksas ir otrs lielākais uh, iemesls pārvirzai un arī trešais uh, iemesls. Uh, konkurētspējas mazinājumam. Tātad, nu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un vēl viens a, punkts. Tātad a, CO2 pārvērse Tik runāts arī jau par konverģenci, bet domāju arī vēl par sakojošu jautājumu. Ja mēs runājam par energoizmaksām, tad, manuprāt, vēl viens punkts ir jāpiemina, un par to nedrīkstam aizmirst. Proti netiešo maksājumu atmaksa. Tā līdz šim ir bijusi brīvprātīga es, un ne tikai es, domāju arī uh, Itālijas monopolu uzraudzības padomu, kas ir publicējusi pētījumu pirms dažām dienām. Tātad, ja izmaksas tiek noregulēts Eiropas līmenī, tā ir viena iespēja, vai arī nacionālā līmenī, tā ir otra iespēja. Un tas noved pie izkropļojuma Eiropas Savienībā, un tā nedrīkst turpināt darboties. Ja mēs tagad kaut ko darām un paaugstinam izmaksas, tad uh, šo izkropļojumu mēs tikai padziļināsim. Tātad, ja mēs kaut ko darām ar izmaksām, tad katrā gadījumā mums jāprasa harmonizācija Eiropas līmeņa kompensācijā. Citādi riskējam ar to, ka būs tāda iekšēja, iekšvalsts pārvirs un nedomāju, ka to tagad varētu ekonomika izturēt. Par citiem punktiem runājot, negribu pārāk daudz ko teikt, jau daudz kas tika teikts, arī Francāzes Krustetes teikto varu apstiprināt, arī es esmu par to, lai uh, lietas tiktu skatītas elastīgāk, ir dažādi pieeja. Tātad um, šajās divās jomās uh, CO2 pārvērza un kompensācijas Eiropas līmenī ir ļoti nozīmīgs. Ja gribam vienotu pozīciju, visādi citādi būs kardarbība. The most important thing when we do this exercise is to try to create stability and predictability for industry. Paldies, manuprāt, starp visām lietām, kas tika teiktas, um, tā lieta, kas man rada problēmas saistībā ar tām sekām, kas var rasties, uh, ir šis datums. Tātad nu, sākumā mēs varam teikt, jā, mēs gribam tādu stabilitāti, un tad mēs sakam, nu jā, varbūt 2017. gads būtu labs datums, kaut gan zinām, ka tikmēr visi plāno 2020. datumu. Es, protams, zinu, ka komisija ir attiecīgi jāsakārtojas, šeit ir jāņem vērā politiskā realitāte, taču godīgi, ja mēs lūkojamies no šīs perspektīvas, mēs zinām, kādi ir plāni, mēs teicām, ka tas notiks 2020. gadā, un tagad mēs atkāpjamies no šiem apgalvojumiem. Turklāt šeit ir runa par šī kvotu pārlikšanu uz spēku posmu, ka šādu pieeju vajadzētu likvidēt. Mums ir tik milzīga cīņa par šo punktu. Un mēs cīnāmies patiesībā par vārdiem, nevis par reālām lietām, kas tiks eh, realizēts. Un tagad laiks ir pagājis, un atkal tagad, kad runājam par stabilitāti, par paredzēt spēju, es domāju, ka mēs kā likumdevēji nerīkojamies atbildīgi. Mums vajadzētu tiešām ņemt vērā vairākumu viedokli. Un noslēgumā es domāju, ka mums tiešām ir jāizmanto šis kā signāls, savu veidu signāls nākamajam periodam, lai tiktu minēt šīs netiešās izmaksas, kvotu piešķīrumu un tā tālāk. Tātad mums ir jādod tāds, jārada pārskats par to, kādā virzienā parlaments vēlas doties, lai tiešām radītu stabilitāti tām personām, kas domā par nākamo periodu. Un paldies, Ivo, par jauki pateiktajiem vārdiem, par šo ideju, ka tiek izveidots kaut kāds uh, fonds, un ja mēs tā nedarīsim, nu tad mēs nevaram atbalstīt inovācijas. Paldies! And, uh, Paldies! Un pirms es dodu vārdu komisijai, referents vēlējās izteikties, uh, lai īreiz varēs izkomentēt. Paldies priekšsēd. Mm, nu, nepaudīšu tagad vēl plašāk savu viedokli, bet uzdošu jau uzreiz jautājumu komisijai, jo arī mūsu iepriekšējās sanāksmēs bija neliels apjukums par ietekmes izvērtējumiem. Bija jautājums, vai ir bijis tīri stabilitātes rezerves ietekmes izvērtējums, varbūt ne visu to apzinās, varbūt komisija var to eh, vēl pakomentēt un arī ietekmes izvērtējums par iespējumu ātrāk startu, vai tas ir noticis un varbūt arī komisija to varētu atbildēt. Tas ir viss no manas puses. Paldies, paldies. Tagad dotu švādu Peterske kungam. Pēterskas kundzei komisijas vārdā. Paldies, priekšsēm! Arī mēs gribētu pateikties referentam par lielisku darbu ar šo dokumentu paketi, ar šo dokumentu, un tirgus stabilitātes rezervas ātri apstiprināšana ir viena no komisijas politiskajām prioritātēm, un es ļoti priecājos dzirdēt arī uh, Eiropas parlamenta deputātu komentārs, kas bija līdzīgā garā, atbalstot tirgus stabilitātes rezervi, un tā drīz, tā drīz pieņemšanu. Tad par diskutētiem jautājumiem un arī tiem, kas tika uzdot tieši komisijai debatē. Varbūt vispirms par atlikto uh, eh, certifikāciju iekļaušanu tieši tirgus sabatāts rezervē laikam tika teikt jau, ka komisārs Kaņiete ir uh, norādījis, ka viņš ir atvērts šā, uh, šādai pasākumam, ja padomu un parlaments par to vienotos. Uh, no MSR tiek gaidīts, ka tas varētu tādu um, nestabilitāti ļoti eh, mazināt. Un eh, tieši šo atlikto certifikātu eh, jautājums ir ļoti svarīgs attiecībā uz tirgus stabilitātes rezervi. Ir jāstiprina arī ETS sistēmas efektivitāti kā tāda un atgriezīšos pie tā, ka komisija, komisārs, mūsu komisārs ir paudzis atvērtību šādiem jūsu ierosinājumiem. Un ja tirgus stabilitātes rezerve tiek implementēta visā drīzumā, tas eh, dos lielāku prognozējumību un uzņēmējiem draudzīgāku vidi radīs, kā jau arī debatē izskanēja. Un līdz ar to pirmais, vai drīzāk otrais jautājums, kas tika uzdots komisijai no referenta puses, proti par ietekmes izvērtējumu. Varu apstiprināt, ka mēs, kā vienmēr, esam veikuši ietekmes izvērtējumu arī par šo uh, dokumentu, un ja jūs paraudzīsieties šajā ietekmes izvērtējumā, tad mēs arī kā vienu no iespējamiem scenāriem izvērtējām MSR iedibināšanu trešā tirdzniecības fāzē, tātad pirms 2020. gada, un ņemot vērā šo analīzi, es gribētu arī teikt, ka ietekmes izvērtējums ir parādījis, ka tirgu stabilitātes rezerves izveide jau trešajā fāzē dotu ieguvumu e, oglekļa tirgus stiprināšanai un efektivitātei, bet, protams, ietekmes izvērtējums ir arī tieši saitē pieejams, un ja vēl ir kādi jautājumi, vienmēr varat mums tos uzdot šajā sakarā. un līdz ar to nonāk pie trešā, ko gribēju, pa ko gribēju runāt, tot. Um, sliekšņi un griesti, uh, šeit es uh, uh, jums neteikšu neko jaunu, atkārtošu to, ko teicu iepriekšējā sanāmēs, man ir vēlreiz jāpasvītro, ka noteikumi tie skaitā sliekšņi tika ļoti rūpīgi noteikti, gatavojot komisijas priešlikumu, un es gribētu arī uzsvērt divus aspektus, kas šajā sakarā ir svarīgi. Pirmkārt, šie sliekšņi ir rūpīgi noteikti, un lasot priekšlikumu jūs redzēsiet, ka pārāk liela likviditāte tiktu iekļauta rezervē diezgan nelielā apjomā, un vairāk gadu gaitā kamēr mēs sasniegt 833 miljonus slieksni. Un kontekstā to mums jāraugās arī uz parametriem. Uh, vidusposma pārskatā mēs esam par to izteikuši ierosinājums, uh, un mēs vērtēsim kad būs ieviesta tirgus stabilitātes rezerva, kā tā darbojas, un nepieciešamības gadījumā mēs pielāgosim e, visu, kas vajadzīgs. Bet es saprotu, ka komitejā, komitejas vairākuma viedoklis virzās uz to, ka pārskata termiņam ir jābūt drīzākam, tas ir diezgan tāds pragmātisks risinājums. Un tad vēl divi punkti, un tad arī es beigšu sarunu priekšsēžu kungs. Pirmais attiecībā uz jautājumu, kas tika uzdots komisijai par uh, um, nepiešķirtām kvotām par tām vajadzētu izsols rīkot tirdzniecības uh, periodu beigās un uh, tās eh, šīs uh, kvotas varētu nākt no rezerves, tās tiks izsolītas tirdzniecības perioda beigās. Šodien diskutējam par priešlikumu un tajā sakrā vēlos jūsu uzmanību vērst tam, ka priešlikumā ir paredzēts uh, izsoļu um, vienkāršošana um, tajos gadījumos, kad uh, uh, sarežģījumi varētu eh, radīt pārāk lielu sistēmas nestabilitāti. Tātad te ir paredzam pārējais pasākumi, bet jūs, protams, sapratīsiet, ka mēs esam tirdzniecības perioda sākuma posmā, tādēļ ir pāragri teikt, vai būtu pāragri teikt, pa kādiem apjomiem tieši mēs runājam. Un līdz ar to pēdējais, ko es gribu teikt priekšēd, proti izmešu pārvirz, par ko arī tik plašanās un netiešās izmaksas. Pirmkārt par netiešajām izmaksām. Esošie noteikumi ļauj dalību valstīm piešķirt valstu atbalstu netieši izmaksas gadījumā. Un es gribētu arī teikt, ka dažas dalībvalstis jau šo iespēju izmanto, eh, izmantojot ienākumus, ko tās gūst no izsoļu kvotām. Tas ir arī interesanti to ņemt vērā šajā sakrā, un šis jautājums tiks vēl analizēts ETS sistēmas nākamajā pārskatīšanā. Mēs sagatavosim attiecīgu piedāvājumu priekšlikumu arī par izmešu pārvirzes jautājumu. Kā jau debatē izskanēja, Eiropa padomi diezgan detalizēti pievērsās šim jautājumam par izmešu pārvirzes noteikumiem oktobra secinājuma dokumentā, un es gribētu jums apliecināt, ka komisija to uztver ļoti nopietni un uh, Mēs jau esam sākuši uh, fona analīzi gatavot. Priešlikumiem nākamam. Tagad mums ir jau īsti dati, ar kuriem varam strādāt. Esam sākuši arī jau konsultācijas ar iesaistītiem pusēm attiecībā uz oglekļa izmešu pārvirzi un atkārtošu vēlreiz, ka izmešu pārvirzi noteikumi vai kvotu piešķiršana šajā sakarā ir juridiski garantēti jau līdz gada desmita beigām, kas ir ļoti svarīgi uh, uh, rūpniecības ražotāju stabilitātei un prognozējumībai. Tātad šīs jaunās kvotas var darboties līdz gada desmit beigām. Un pabeigšu vēlreiz uzsverot, ka e, ierosinājums ir būtu ātri apstiprināms un gribu vēlreiz teikt, ka tik līdz ierosinājums tiks pieņemts, kā jau mans komisārs pieminēja, mēs nāksim arī ļoti drīz klajā ar ETS pārskatīšanu, es eh, piedāvāju eh, laika periodā no 2020. līdz 30. gadam. Paldies priekšēji par uzmanību. Paldies. Un tagad, nu, beidzot diskusiju, pēdējo reizi dod vārdu mūsu referentam Ivo Beletam. Paldies priekšēji. Es 5 minūtēs iekļaušos. Pirmkārt, redz, ka ir plašs atbalsts tirgus stabilitātes rezervēji, kā Matijas Groza teica, lai mēs neredzam īstenojamies šo šausmu scenāriju, nacionālo fragmentāciju, tāda plaša atbalsts tirgus stabilitātes rezerves izveidē NI komitejā, kas ir ļoti labi. Izmešu pārvirzi. Dažas lielas grupas, ne visas, atbalsta skaidra signāla došanu ar šī ziņojuma palīdzību, ar tā teksta palīdzību, vai tas būs apsvērumu punktā vai lemjošajā daļā, tas ir cits jautājums, bet šādam punktam ir jābūt, tam ir plašs atbalsts, lai uh, e, apbalvot tās kompānijas, kas investē energoefektivitātē, iekļaujot arī uh, netiešās izmaksas sākuma datums. Tam jānotiek ātrāk nekā 2021. gadā. Mm, tā kā redzēsim, kā to beigās būs. Backloading. Kā Pēters Līze teica, divi kompromisi tagad ir piedāvāti itra komitejai rīt no rīt, viņiem par to būs jābalso. Un, uh, e, šo kvotu iekļaušana tirgus stabilitātes rezervē ir paredzēta abos šajos priekšlikumos mazliet atšķirīgā veidā. Kā Pēters Līdzi teica un arī Kristofs Felners, inovācija fonds, tas ir apsveicams priekšlikums, kas ar palīdzēs mums rast kompromisu, tam ir daudz priekšrocību un visbeidzot, uh, eh, Francāls Grostete runāja par sliekšņiem un franču priekšlikumu, alternatīvu priekšlikumu un otras puses ātrāk pārskata termiņu, kā komisija piedāvājas, labi, pārskatīsim ātrāk, lai redzētu, kā sistēma darbojās un pielāgojot to, ja gadījumā tā nedarbotos, kā vajag. Jābūt atvērtam tam, un komisija ir iestājusies par ātrāk pārskata termiņu. Tas ir apsveicami. Tas būtu viss pat labam. Paldies priekšsēd. Paldies. Tagad man jums jāatgādina, balsojums, eh, atzīmuma balsojums būs rīt mūsu komitejā 23. vai 24. februārī, un tad mums būs vēl jānolēmi par to, kad būs balsojums plenāras sēdē. Ņemot vērā to, ka laika vairs nav palicis pietiekoši, mums nāksies atlikt 14. darbkārtības punktu, kas paredzēts mūsu darbkārtībā šo svarīgo jautājumu jaun, par jauno ES mežu stratēģiju atliksim uz 27. janvāri, ko eh, šī sanāksme tiks pa 30 minūtēm pagarināt līdz 17.30. Termiņš grozījumiem arī tiks atlikts 28. janvārī 12. būs šis termiņš. Līdz ar to varam sanāksmi slēgt. Paldies visiem deputātiem par intensīvo, aktīvo līdzdalību. Uzredzi!